The... Godātie kolēģi, vai mēs varētu sākt darbu? Gribētu lūgt visus ieņemt vietas. Laipni lūgti. Visi pēc vasaras šeit ceru, ka pavadījāt lielisku vasaru. Sanāksme notiek šodien un rīt, kā jūs zinat, darba kārtība ir diezgan pilna, tāpēc gribētu bez kavēšanās sākt darbu. Un vispirms mums vajadzētu pieņemt darba kārtību gribētu jūs informēt attiecībā uz darba kārtību, ka esam saņēmuši no referenta lūgumu attiecībā uz sesto punktu. Tur bija paredzēta viedokļu apmaiņa par Eiropas brīvprātīgo kustības gadu. Un referents vēlas šo punktu izslēgt no šīs dienas darba kārtības, un tā vietā diskusijas viedokļu apmaiņa organizēt vēlāk par šo jautājumu, pamatojoties uz darba dokumentu. Mēs to varam tā darīt, jo mums tiešām ir vēl mazliet laika darba kārtībā. Kultūras komiteja pieņem šo jautājumu tikai janvārī, tāpēc arī mums vēl ir laika mazliet strādāt pie šī jautājuma. Mums nav jāsasteidz tā izskatīšana. Tātad, ja jūs piekrītat šādām izmaiņām, tātad izslēdzam sesto punktu no šīs dienas darba kārtības. Tad vai varam pieņemt darba kārtību šādā grozītā veidā? neredz iebildums, nekāds komentārs, tad pārējām tālāk pie otrā darba kārtības punktu. Un tā ir protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 2009. gada 20. jūlijā. Protokols ir jums izdalīts. Gribētu jūs informēt, ka protokols tiks uzskatīts par apstiprinātu sanāksmes beigās, ja līdz tam netiks izteikti nekādi iebildumi un komentāri par to. Tālāk, trešais punkts. Reģionālās attīstības komitejas sanāksmu grafika pieņemšana nākamajam gadam. Esam saņēmuši 2000. gada kalendāru projektu. Komiteja priekšādātāja to ir izstrādājuši jūs informācijai. Var jums pastāstīt, ka komiteja sanāksmu kalendārs parasti tiek izstrādāts eh, parlamenta dienestos un to apstiprina komiteja priekšsēdētāja konference. Tur tiek sadalītas telpas, kurās notiks sanāksmes, kā tiek sadalīta tulku darba un tam līdzīgi. Un eh, jūsu priekšā ir dekuma, dokumenti, kas liecina, ka mums ir paredzēts 11 sanāksmes, pārsvarā vai nu pirmdien, vai otrdien, vai trešdien. Pārsvarā šīs sanāksmes sastāv no divām pusdienām, izņemot februārī, kad mums ir tikai viena pusdienas, tātad īsa san, īsāka sanāksme, un oktobrī un novembrī savukārt šīs sanāksmes ir garāks, trīs pusdienas. Nu, tāds ir šis priekšlikums. Ja neredzu nekādus iebildumus, neviens nāc izteikties par šo jautājumu, tad domāju, ka varam uzskatīt šo grafiku par apstiprinātu. Lieliski! Pārējiem tālāk pie ceturtā punkta, un tie ir priekšsēdētāji, jeb šajā gadījumā priekšsēdētājas paziņojumi. Gribētu jums atgādināt, kolēģi, ka 20. jūlijā mums bija koordinātora sanāksme. Tas notika tūlīt, tā notika tūlīt pēc komitejas sanāksmes, un koordinātori vienojās par priekšlikumiem, kurus tagad arī likšu jums priekšā. Šie priekšlikumi iesniegti komitejai apstiprināšanai. Pirmām kārtām par punktu sadalas sistēmu politiskajām grupām ziņojumu atzinumu sagatavošanai, ziņojumu un atzinumu sagatavošanā. Tātad pašreizajā sistēma koordinatori vienojās punktu sadalē tiks izmantot tās pamatām, kā jūs zinat, ir dehonta sistēma, tā, tā tad tiks saglabo, saglabāta līdz brīdim, kamēr metode tiks apspriest un pārskatīta turpmākajās koordinātāru sanāksmēs. Tātad koordinātori iezina šobrīd turpināt izmantot pašreizējo sistēmu un nepieciešams gadījumā to pārskatīt, ja tas būtu nepieciešams. Neviena no politiskajām grupām, kam lūdzu iesniegt priekšlikumus metodas grozīšanai, nav neko atbildējis, un līdz ar to mums nekāda priekšlikuma šīs metodas izmaiņām nav pieejami. Otrs jautājums, ko apspried koordinātori un ko viņi, un ko viņi arī ierosinājam, bija par ziņojumu sadali. Mums bija jāņem vērā, mūsu priekšā bija šādi ziņojumi. Pirmām kārtām viens par Madeiru un Azoru salām. Šis ziņojums tika piešķirts goe grupai. Otrs par Eiropas komisijas priekšlikumu grozīt vispārīgo regulu par struktūru fondiem. Šis ziņojums tika piešķirts sociālistu un demokrātu grupai. Trešais ziņojums par Eiropas reģionālās dele, attīstības fonda grozījumiem tika piešķirts tautas partijai, un tad tika sadalīti arī atzinumi. Koordinātori vienojās 2010. gada budžeta atzinumu piešķirt komitejas priekšsādātājiem sagatavošanai. Tātad komitejas priekšsādātāji būs atzinuma sagatavotāji atzinums par mobilizāciju solidaritātes fonda ietvaros konkrēti Francijas gadījumā atzinumu sagatavos, netiks gatavos, tiks sagatavota vēstule budžeta komitejai, kur tiks pausts atbalsts ierosinātāja palīdzības sniegšanai. Tālāk atzinumus par padomas lēmumu attiecībā tik pie, piešķirts zaļajai grupai, tātad šis vēl viens atzinums. Un koordinātori vienojās arī pēc iespējas ātrāk nosaukt konkrētos vārdus un uzvārdus referentiem. Tātad grupām jānāk klajā ar konkrētām nominācijām. Ceturtais jautājums, kas tika apskatīts koordinātoru sanāksmē, bija saistīts ar vēl neatrisinātiem jautājumiem no sestā sasaukuma un prioritātes septītajam sasaukumam. Koordinātori vienojās neatrisinātos jautājumus apspriest un par tiem vienoties līdz septembra beigām. Un tika izteikts ierosinājums šīs dienas sanāksme un 3. septembra sanāksme varbūt uh, arī veltīt šo jautājumu izskatīšanai un sagatavot vēstuli, paužot nostāju par šiem neatrisinātajiem jautājumiem. Turklāt koordinātori vienojās, ja tādu vēstuli nevarētu sagatavot, tad vajadzētu piemērot attiecīgo vēstules sagatavošanas procedūru. Tomēr var jūs informēt, ka pa to laiku, 27. jūlijā, parlamenta priekšsēdētājs uzrakstīja vēstuli visiem komiteju priekšsēdētājiem, kurā viņš lūdza līdz trešdienai 9. septembrim visām komitejām iesniegt priekšsādātāju konferencē informāciju par vēl neatrisinātiem jautājumiem saistīts ar 240, 250 un 255 uh, reglamenta punkts. Tas gan nav obligāti komitejām, bet komitejas var izmantot skrīningu procedūru attiecībā uz šiem nepabeigtiem jautājumiem, lai veiktu tādu kā inventarizāciju attiecībā uz tiesību aktiem, kas joprojām vēl nav noslēgti, kas iniciatīvi, kas tikušas ieplānotas iepriekš jau, nu noteikti politiskās prioritātes šī jaunā parlamentārā sasaukuma aizsākumos. Atsaucoties uz Eiropas parlamenta priekšādātāju lūgumu, sekretariāts ir sagatavojis vēstules projektu, kurā ir divas daļas pirmā daļā iekļauta informācija par neatrisinātiem jautājumiem, tātad jautājumi, kas šobrīd tiek skatīti, kas ir obligātā sadaļa, līdz kura mums, par kuriem mums jāinformā līdz 9. septembrim, un vēstulē ir arī otrā daļa. Otrajā daļā runāts par jautājumiem, kas nav obligāti pēc sava rakstura, bet tātad šie tiks pievienoti pirmajai daļai un arī informācija par šiem jautājumiem tiks nosūtīta eh, Eiropas parlamenta priekšstādātam. Šo otro daļu var nosūtīt arī vēlāk, ja mēs vēlamies par tiem vairāk diskutēt. Varam arī nesūtīt šo otro daļu ar minētajiem jautājumiem. Gribētu jūs informēt, kolēģi, ka šis vēstules projekts tiks apspriests šodien koordinātoru sanāksmē pēc šodienas sanāksmes. Un informācija vēstules, un vēstules projekts tiks izlīdz visiem deputātiem pirms sanāksmes sākuma. Un pēdējais jautājums, ko apspried koordinatoru un par ko tika panākt arī vienošanās jūlijā, ir saistīts ar jaunā komisāra kandidātu uzklaut, uzklausīšanu. Koordinatori vienojās atvieglot komisāra kandidātu iecelšanas procedūru par to vienājās priekšādātāja konference 9. jūlijā attiecībā uz jaunajiem komisāriem. Tātad šī viedokļa apmaiņa ilgs pusotru stundu, kā jūs zinat, šodien tā norisināsies ap, aptuveni pulkstens četros sāksies. Un šajā viedokļu apmaiņā koordinātoriem pirmajiem tiks dots vārds jautājumu uzdošanai, un pēc tam būs atklātas debatas jautājumu un atbildes visā komitejā. Un pēc tam Koordinators sekos koordinatoru sanāksmes šodien. Un koordinatoru sanāksmē mēs izvērtēsim komisāra amata kandidātu uzklausīšanas rezultātus. Pēc tam rezultātu savukārt kops, eh, apkoposim vēstulē, un vēstuli tad komitejas priekšsādātāji nosūtīs Eiropas parlamenta priekšsādātājiem. Tādi bija tie jautājumi, par ko vienojās koordinatori jūlija sanāksmē. Un ja jums nav nekādu iebildumu, ja nav nekādu pretrunu šeit, par minētajiem priekšlikumiem, par ko koordinātori vienojās jūlijā, tad tādā gadījumā šos lēmumus varētu mēs uzskatīt par apstiprinātiem komitejā. Neredzu, ka kāds vēlētos izteikties par šiem jautājumiem, tātad varam uzticēties koordinātoriem, viņu ierosinātais tiek apstiprināts komitejā. Tagad pārējiem tālāk pie nākamā punkta, piektā darba kārtības punkta, un tā ir balsošana. Kā jūs zinat, šodien mums jābalso par 2010. gada budžetu. Trešo iedaļu komisija. Un gribētu jums atgādināt, ka jūlijā mēs faktiski apspriedām atzinamu, ko bija sagatavojis sekretariāts, vienojāmies par grozījumu iesniegšanas termiņu Un varu jums teikt, ka līdz termiņam bijām saņēmuši 18 grozījumus. 18 grozījumi tātad tika iesniegt, un par tiem arī balsosim tūlīt. Jo mums pēc tam tālāk jānodod savs atzinums budžeta komitejai, pirms tur notiek balsojums. Balsojums viņiem notiks rīt. Ļaujiet man Līdz ar to vēl sniegt jums papildus informāciju. Gribu teikt, ka bija grozījumi tekstā, bija viens grozījums tekstā, un pēc tam vēl viens grozījums, kas tika atsaukti, bet kā referente Skolārskai Bubinskai pastāstīju, kad jautājums, ko viņa bija pieminējusi savā grozījumā, tajā grozījumā, ko viņa ir jau atsaukusi, nav atbilstīgs grozījumu kopējiem domu gājienam par budžetu. Mēs šo jautājumu ar viņu apspriedām, bet varēsim par to vēl apspriesties arī turpmākajā mēnesī. Par budžeta grozījumiem tagad gribētu jūs informēt, ka bija divi grozījumi, kas tika atsaukti. To bija iesniedzis Alfonsīkungs, un tad bija viens grozījums ko bija iesniedzis Bovēkungs un Alfonsīkungs, kas nebija mūsu komitejas kompetencē. Bet, nu, protams, jūsu ziņā būs lēmt par to, vai tas ir vai nav mūsu kompetencē, vai to pieņemt vai nē. Nu, tā tad domāju, ka varam līdz ar to pāriet arī pie balsojuma. Vai ir kādi komentāri? Jā? Ja? uh, okay. in case we need yeah. to vote. So, mm. and, and it's good okay. to do good, it now. To do it now yeah. so I am, I am... Tātad, kolēģi, manu nu pat atgādināja, ka mums vajadzētu. Protams, mēs balsosim paceļot rokas, bet neskaidrību gadījumos notiks elektroniska balsošana, vai arī, ja kāds no deputātiem to pieprasīs, cerams, ka ne, bet tā var gadīties, vai ja vajadzēs pārbaudīt balsojumu rezultātus. Un tad mums vajadzēs balsot elektroniski, kā jau teicu. Tāpēc man tagad Migels Lūk atgādina, ka mums vajadzētu pārbaudīt elektroniskās balsošanas sistēmu. Tātad. Tiks teikts, sākam balsot, beidzam balsot, un pa to laiku visiem ir jānobalso. Tagad izmēģināsim. Tātad viens izmēģinājums Tāds kā ģenerāla mēģinājums. Jo ir daudz kolēģi, kas ir jaunievēlēti, kas ne tik vien nav strādājuši šai komitejā, bet nav strādājuši arī šai parlamentā. Un tāpēc mums vajadzētu pārbaudīt tagad, mm, it kā jau mēs pārbaudījām balsošanas sistēmu Strasbūrā, bet varbūt tomēr kāds nebija klāt. Tātad tagad teikšu, sākam balsot, un tagad var sākt balsot. Lūdzu, visus nobalsot. Tātad. Gribēju jums atgādināt, tur jau nav nekādas eh, atsevišķas zīmītas, kāda pirmā podziņa no kreisās puses ir jā, tātad par, otrā ir nē, jeb, un pēdējā, trešā ir atturēties. Tātad tagad sāk, ir, balsošana ir sākusies, un es šeit varēšu redzēt, cik daudz tad ir nobalsojuši. Lūdzu, pamēģinam, kolēģi. Jums tātad jāievieto savu balsošanas karte aparātā. Second abstention. Yes? Okay. I'm going to say. Against. Okay. Yes, uh, I... Tā tad vēl vienreiz atkārtoju. Pirmā no kreisās ir par, otrā podziņa, jeb vidējā, ir atturas, un pa labi ir pret. Tā tad neliela kļūda bija pirmīt izskaidrojumā. Tātad tagad balsojumu beidzam. Sākam vēl vienreiz no jauna balsot. Tagad lūdzu vēl vienreiz visi nobalso. Beidzam balsot. Wonderful. Everybody... Vai visi ir nobalsojuši? Lieliski, beidzam balsot. Tātad 41 ir acīm redzot balsojis. Lūk, rezultāti jūs priekšā. 26 par, 6 pret, 9 atturējās. Tātad mēs vienkārši pārbaudījām elektronisko balsošanas sat, uh, sistēmu. Lieliski, paldies jums! Could, Varbūt varam tagad pāriet pie, nā, pie nākamā darba kārtības punkta, tātad grozījuma tekstā. Trešajā punktā teksēras kunga grozījums numur viens. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Tātad pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsoši? Jā, līdz ar to tad balsošanu slēdzam. Un lūk, jā, tiešām pieņems. 30 bija par, 12 pret. Pārējiem tālāk pie budžeta grozījumiem. Tikai gribēju ar jums saskaņot šo jautājumu. Bija divi jautājumi, divi grozījumi, kas ir atsaukti. 6, 6, 5, 6. Un atsaukts ir. Un ir viens grozījums ko uzskatām par eh, grozījumu, kas nav mūsu kompetencē. Vispārējie grozījumi sākot ar 6659 un līdz pat 6658. Mēs varētu balsot blokā, tātad kopā par visiem, vai nav, kā, nav iebildumi pret to? Ir iebildumi, nē. Tātad visiem pēc kārtas iesim cauri atsevišķi. Pa vienam vienu. Tikai pēdējais 6658 ir tāds, kas rada mazliet domstarpības. Pārējos varam balsot, par pārējiem varam balsot blakā, saka runātāji no zāles. Konstance, vai jūs varētu vēlreiz atkārtot šo teikumu? Mēs varam balsot, mēs vajadzētu balsot atsevišķi tikai par 6, 6, 5, 8. Par pārējiem varam balsot blokā. Tātad Es saprotu, ka te ir vēl iebildumi. iebildumi. Nē, nē, iesim cauri grozījumam pa grozījumam. Tātad vispirms 6659. Kas par? Pret, pie, eh, pieņemts? Nē, man tomēr jāprasa ir, kurš ir pret. Atturas? Pieņemts. Tālāk 6661. Kurš par?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 Varbūt, ka mums vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Tad, tad balsosim elektroniski par šo grozījumu. Par 6669. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Lieliski, beidzam balsot. Un rezultāti ir šādi 29 par, 13, atturējās, 13 eh, pret 1 atturējās. Tātad pieņemts. Divdesmit deviņi par. Četrdesmit trīs kopā bija balsot, balsojuši. Tālāk seši, seši, pieci, seši. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 6665 par pret atturs paldies pieņemts 6658 par pret atturs pārbaudīsim nepieņemts pieņemts tālāk Mutiskais grozījums, ko iesniegusi zaļo grupa 6657 grozījumā. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. 6668 par? Pret? Atturs? Pieņemts. 6666 par, pret, atturs, pieņemts. 6, 6, 6, 7 par, pret, atturs, pieņemts. 6, 6, 5, 8 par, pret, atturs, pieņemts Pieņemts. Kā nedzirdēju, ne, jums nekāda reakcija attiecībā uz 6-6-6-0 grozījumu. Līdz ar to es uzskatu, ka tas nav reģiona komitejas kompetencē. Alfonsī, kungs, jūs vēlēties izteikties? Jā, mēs, jā, mēs iesniedzām šo grozījumu lai varētu risināt dramatisko situāciju, ar kuru mēs eh, saskaramies dienvidu reģionos. Eh, ugunsgrēks sakarā un atbalsta Eiropas Savienības iniciatīvai sniegt papildus līdzekļus, lai varētu palīdzēt attiecīgiem reģioniem un, un, un zonām tik galā ar šīm problēmām. Un eh, es gribētu saprast, kura tad būs tad komiteja un kuras, kuras, kuras kompetencija tas ietilps, ja ne mūsējā. Yes, Konstance eh, Krell. Jā, Konstants Krela. Jā. Solidāri mums jārīkojas, tas ir skaidrs, simtprocentīgi, bet mēs taču varam to darīt uh, standarta procesā. Mēs varam izmantot solidaritātes fondu, nevis uh, piešķirt papildu budžeta līdzekļus. Tātad es varu teikt, ka solidaritāte ir ļoti pareiza lieta, vienkārši mums šeit, ka tā vieta nav tā īstākā. Uh, jūsu priekšlikumam tātad labāk izmantot standarta procesu, izmantot solidaritātes fondu. I, um... Es augstu vērtēju abu kolēģu komentārus, un es gribētu uh, arī sacīt Alfonsi kunga sacītā sakarā. Uh, gribētu aicināt balsot par šo grozījumu, eh, nebalsot par šo grozījumu, eh, apzinoties to, ka šis priekšlikums varētu tikt nozaudēts rītdienas balsojumā, taču saprotu, ka tas ir politisks eh, paziņojums, kas pauž bāžas, kādas atsevišķiem kolēģiem ir saistībā ar jūsu aprakstīto situāciju, un es gribētu piedāvāt balsot par 6, 6, 6, 0. Uh, es gribētu atbalstīt uh, Konstants Krēlis uh, sacīto, taču, manuprāt, ir vēl viena procedūra attiecībā uz solidaritātes fondu, un, manuprāt, atbalstot ideju, ka Eiropas Savienībai kaut kas ir jādara, lai varētu palīdzēt šai Eiropas daļai, mums ir, mēs atbalstām šādu viedokli, taču kā tautas partijas grupa mēs nedomājam, ka šajā. Ja Eh, ka tas eh, nebūtu skatāms 2010. Eh, gada budžeta jautājumus. Mums vajadzētu to ierakstīt kā daļu no rezolūcijas, taču nebūtu jāliek šis jautājums šobrīd uz balsošanu. Es nevēlos turpināt diskusiju par šo jautājumu. Es saprotu grozījumu tā, ka šeit nav runa par solidaritātes fondu. Uh, tas ir plašāks iedziens un varbūt, ka tas vairāk piediena kultūras ko, eh, lauksaimniecības komitejai nekā mūsu komitejai. Man nešķiet, ka. E, Alfonsī kungs, ja jūs, protams, uzstājat, mēs varam tā darīt, taču jāapzinās, eh, kas, kādas varētu būt, būt sekas tam, ja mēs ņemam vērā jūsu. E, prasīja eh, pieteikumu. Es domāju vienkārši priekšsēdētājs kundze, ka tas atbilst solidaritātes garam, un tāpēc arī es domāju, ka lauksaimniecības komiteja varētu būt eh, kompetentāka. Taču, manuprāt, mūsu komiteja principā var izteikties par šo jautājumu, eh, par šo budžeta jautājumu. Mums nevajadzētu jaukt kopā dokumentus, vietas un rīkus, ko mēs izmantojam. Varbūt kāds eh, vēl gribētu kaut ko sacīt, eh, iespēja tāda ir, taču es gribētu diskusiju tomēr beigt. Es saprotu, ka divi kolēģi pauž savu negatīvo viedokli bals, attiecībā uz balsojumu, taču, ja jūs varētu uzklausīt pēdējo argumentu Gudmana kungs, es gribētu tikai sacīt dažus vārdus. Šodien mēs ilgi apspriedām budžeta komiteja šo jautājumu un mēs apspriedām eh, sociālo fondu mobilizāciju. Eh, teiksim, Francijas gadījumā, Itālijas zemestrīces eh, gadījumā. Un pareizais ceļš ir izmantot solidaritātes fondu. Un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 citu kolēģu jūtas, un tas dod man iespēju šobrīd sacīt, ka mēs nebalsosim 6660 grozījumus, skatot to, ka tas neietilpst Rēgī komitejas kompetencē. Un tagad galīgais balsojums, kas notiks elektroniski. Tad, kad mums eh, beidzot ir pilnas prasmes, kā to darīt, galīgais balsojums visiem grozījumiem, kurus mēs piedāvājam, sākam balsot, eh, tas notiek elektroniski. Oh, it's growing. The vote, yeah, it's still growing. So the vote is closed, if I could say. Yeah. Uh, Tagad mums ir 37 par, 2 uh, pret, un tādējādi visa pakete tiek pieņemta, un mēs esam beiguši skatīt šo darba kārtības punktu. Tas, kā jūs uh, atcerēsieties, sastais punkts, kas ir brīvprātīgo kustības gads To mēs neskatām šobrīd, un mēs varam pārtraukt šobrīd sēdu uz minūtēm 20, jo mēs esam vienojušies, ka Samecka kungs būs šeit pulksten četros. Tādējādi pārtrauc šobrīd sēdi līdz pulksten četriem, taču ļoti gribētu iesākt precīzi četros. Paldies! But, but if, if, if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 Um, Dargie kolēģi, mēs, eh, es gribētu aicināt jūs visus ieņemt vietas, lai mēs varētu turpināt sēdi. Kā jūs zināt, tagad notiks viedokļa apmaiņa ar doktoru Pāvelu Sametskī komisāru. Mrs. Sametskī in Polish. Uh... Es vēlētos tagad sveikt Samētiska kungu poļu valodā. Un tāpat arī mēs visi zinām to, ka ņemot vērā to, ka divi komisāri no pašreizējās komisijas ir Eh, ir atstājuši komisiju un kļuvuši par deputātiem, ir procedūra, kas ir izveidota priekšsēdētāju eh, konference šī gada jūlijā, ka eh, komisāru stājas komiteju priekšā, un tāpēc arī doktors Pavels Samets, kas ir šodien Regi komitejā uz viedokļu apmaiņu, un kā jau es sacīju, pirms izvērtēšanas uz, balstoties uz šo viedokļu apmaiņu, tiks eh, sagatavot komitejas priekšsēdētāja vēstule priekšsēdētājiem, balstoties uz diskusijas rezultātiem. Un es gribētu uzreiz dot vārdu Samecka kungam un lūgt viņu teikt īsus ievadvārdus. Paldies, priekšsēdētājs, godējumi deputātie, dāmas un kungi. Ir prieks un gods šodien uzstāties man šajā komitejā, kuras galvenās intereses ir cieši saistīts ar, ar jautājumiem, kas ir saist, vienmēr bijuši saistīti ar manu profesionālo dzīvi, ekonomiskā attīstību un Eiropas integrāciju. Ar 28 gadu darba pieredzi eh, valsts administrācijā un akadēmiskajā jomā eh, finanšu ministra amatā, Polijas centrālās bankas eh, padomas Uh, amat, uh, amatā un citos amatos, es jūtos profesionāli gatavs un kompetents tikt galā ar uh, reģionālās politikas komisāra pienākumiem. Es arī uzskatu, ka šī pieredze varētu būt ļoti noderīga, lai varētu mobilizēt reģionālo politiku, lai varētu stāties pretī ekonomiskai rece, recesijai. Mēs dzīvojam sarežģītos laikos. Finanšu krīze un ekonomiskā recesija ir parādījuši to, cik trausla un nepastāvīga ekonomiskā izaugsma var būt un cik ļoti nepieciešamas ir efektīvas institūcijas, lai varētu nosaci, noteikt eh, piemērots apstākļus izaugsmai. Krīze ilgā termiņā negatīvi ietekmēs eh, publisko finansējumu daudzās eh, dalībvalstīs. valstīs. Eh, tādajādi apgrūtinot nacionālo, reģionālo un pašvaldību darbu un to dienestu darbu. Tāpēc, tāpēc ir jāveic nepieciešamas struktūrālas un citas izmaiņas, lai varētu stimulēt pārmaiņas. Sastajā progresa ziņojumā jūnijā Eh, tiek norādīts, ka inovatīva, eh, inovatīva pasākumi ir ārkārtīgi būtiski šādos laikos, un tāpēc ir nepieciešams modernizēt dažādot un uzsākt pārmaiņu procesu. Kohēzija politika, eh, kā stabilitātes faktors, varbūt ar ļoti nozīmīgu lomu krīzes risināšanā, tāpēc mums ir jānodrošina tas, ka kohēzijas politikas struktūra padara padara darbu elastīgāku un sniedz lielāku fleksibilitāti, lai varētu pātrināt valsts izdevumus, varētu īsā un garā un vidējā termiņā strādāt pie investīcijām. Šajā sakarā ir likumdošanas un nelikumdošanas pasākumi, kas ir pieņemti Eiropas ekonomikas atvesļošanas programmā. Un es tagad gribētu norādīt visvarīgākās likumdošanas pārmaiņas. Pirmkārt, papildus eh, pirmsfinansējums, tātad avans maksājumi, kas ir 2009. gadā 6,25 miljārdi. Otrkārt, eh, vidēja vidusposma maksājumi lielākos pro, eh, projektos. Treškārt, finanšu inženieris instrumentu izmantošana. Ceturtkārt, pastiprināts darbības energoefektivitāte un atjaunīga enerģija visās dalībvalstīs. Un visbeidzot, netiešo izmaksu un e, pamatsumu izdevumu e, uzskaits vienkāršošana. Tāpat arī mēs esam izmantojuši Jaspers facility, e, Jaspers pasākumu lielākiem eh, projektiem, Džeremi eh, iniciatīvu un eh, atbalsta pasākumus maziem vidējiem uzņēmumiem. Komisija 2010. 10. gada otrajā pusē piedāvās Eiropas parlamentam ziņojumu par šo pasākumu ieviešanu, kas ir pieņemta līdz ar atgoš, atvesļošanās plānu izstrādi. 22. jūlijā komisija pieņēma jaunu priekšlikumu, eh, kas eh, groza vispārīgo regulējumu. Šajā jaunajā priekšlikumā ir iekļauti eh, vairāki pasākumi, ar kuru palīdzību var skaidrot un tālāk vienkāršot noteikumus, kur pārvalda kohēzijas politiku. Kopīgi ar komisāru, komisāru Spīdlu es strādāšu pie ciešākas sadarbības ar parlamentu un padomi, lai varētu pieņemt pietiekam drīz lēmumu šajā sakarā. Tomēr eh, vienkāršošana nenozīmē, eh, nenozīmē vaļīgumu. Un visi priekšlikumi eh, tiks, visi priekšlikumi tiks apspriesti ar revidentiem, ar OLAF, ar Eiropas revīzijas palātu, lai varētu pilnā mērā atbalstīt pamatprincipus. Un tagad es gribētu norādīt, ka nozīmīga, nozīmīga eh, problēma, kas mums jāskata, ir struktūra fondu ieviešana. Šajā, šajā sakarā ir nepieciešami uzlabojumi. Un es eh, pāraudzīšu pagājušā gada februāra darbības plānu pabeigšanu, lai varētu stiprināt komisijas eh, uzraugošo lomu. Un tagad es gribētu pievērsties kohēzijas politikas nākotnē. Tā ir attīstījusies pēdējo gadu laikā un tā ir pārveidojusies lielā mērā, lai varētu eh, sakot attīstības potenciāliem. Es gribētu pateikties saviem priekštečiem par lielisko darbu un par vadlīniju nospraušanu. Aprīlī ministru tikšanās reizē Marijānskelāznā reģionālās politikas eh, ministri E, pārskatīja e, paveiktās politikas e, kopš 4. kohēzijas ziņojuma 2007. gadā. Pēc tam sekoja Barka ziņojums maijā un sastais progresa ziņojums. Un es uzskatu, ka kohēzijas politikai ir jāturpina Eh, domāt par 21. gadsimta izaicinājumiem, un es gribētu izcelt četras jomas šajā sakarā. Vispirms, eh, eh, politikas pamata doma Eiropas Savienībai ir nepieci nepieciešama spēcīga attīstības politika. Kohēzijas politikas loma ir bijusi kopš paša sākuma nodrošināt to, ka Eiropas integrācija uh, pro, integrācija projekts attiecas uz pilnīgi visiem, un tas var darboties tikai tad, ja visi var sniegt savu devu un visi var gūt savu labumu. Un šajā sakarā mums būs nepieciešams vairāk nekā jebkad, lai varētu atbrīvot reģionu un e, individu potenciālu. Kohēzijas politika ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm. Ir tomēr nepieciešams vērst lielāku uzmanību uz uh, E, skaidri definētām pamat prioritātēm. Tas dos mums iespēju vērst lielāku uzmanību uz e, sabiedrisku pakalpojumu nodrošināšanu integrētā veidā. Kohēzijas politika ir arī nozīmīga loma ar spēcīgu teritoriālu dimensiju. Otrkārt, ir jāvērš lielāks, lielāka uzmanība uz rezultātiem un izpildspēju. E, pagātnes rezultāti pierāda to, ka dalība valstis varbūt nav pietiekoši lielu uzmanību pievērsušas politikas efektivitātei. Un es esmu iecerējis kopīgi ar dalību valstīm pētīt to, kādā veidā var uzlabot izpildspēju, koncentrējoties uz rezultātiem, lai varētu veidot e, politiku ar pievienoto vērtību. Treškārt, ir nepieciešamība Eh, apzināt labāk iedzienu par teritoriju kohēziju. Lai gan nav konkrētas de definīcijas, par kuru mēs esam vienojušies, mums eh, šis jautājums ir jārisina un tāpat arī jādomā, kā mēs kā mēs varam veicināt reģionālu un vietēju spēlētāju lomu, kā mēs varam stiprināt sadarbības starp dažādām geogrāfiskām zonām un e, kādi, e, kāda statistika un jauni, jauni rādītāji ir jāveido, lai labāk varētu uztvert reģionālo dinamiku. Un visbeidzot, jautājums par izpildus mehānismiem. Es vēlētos atkārtot, ka ir jārespektē uh, Eh, likumīguma, eh, eh, likumīguma un regulējuma normas. Esmu pārliecināts, ka mēs tādā veidā varēsim plūkt sava darba augļus tuvākajā nākotnē. Tajā pašā laikā mums ir jācenšas, lai varētu samazināt vēl lielākā mērā administratīvo nastu, tajā pašā laikā nodrošinot efektīvu Eiropas Savienības budžeta izmantošanu. Lisabonas eh, līgums mums dod iespēju eh, labāk skaidrot komisijas un dalībvalstu atbildību budžeta īstenošanā. Noteikumi un procedūras ir, eh, tiem ir jābūt ar nepieciešamo minimumu, lai varētu nodrošināt politikas mērķus un izdevumu likumīgumu un atbilstību noteikumiem. Tāpat ir jāmazina neskaidrie jautājumi, to apjoms institūcijām un organizācijām, kas ievieš dzīvē šos jautājumus, lai varētu izvairīties no jebkādām no neskaidrām interpretācijām. Tagad es gribētu norādīt prioritātes uz tuvākajiem mēneši, mēnešiem. Nekavējoši prioritāte ir panākt vienošanos attiecībā uz vispārīgo regulējumu, un jūs varat rēķināties ar manu eh, pilnīgu pieejamību eh, regio ģenerāla direktorātā, lai varētu apspriest šos jautājumus komitejā. Otrkārt, mēs esam iecerējuši turpmāk apspriest nākotnes kohēzijas politiku, un šajā sakarā esmu ieplānojis eh, sagatavot policijas orientācijas dokumentu eh, līdz rudens beigām. Eh, šis dokuments tiks sagatavots kopā ar Fabricio Bārka no SAO. Un visbeidzot šajā sakarā Es gribētu kā īpaši prioritāri norādīt ekspost eh, vērtējumu konstatējumus, kā arī darbu pie eh, ieteiksmes izpētes darba periodam pēc 2013. gada, kurš jau ir izsācies. Paldies par uzmanību, paldies komisāru, un pirms mēs sākam diskusijas, gribētu dot vārdu koordinatoriem tikai pateikšu divas lietas. Pirmkārt, es gribētu sveikt no visas sirds Luku Vanderbrandi, kas ir reģionu komitejas priekšsēdētājs. Paldies, ka esat kopā ar mums un visus kolēģus, kuri ir pievienojušies Rēgi komitejai no citām Eiropas parlamenta komitejām un ir ieradušies uz šo viedokļu apmaiņu. Tāpat arī es gribētu sacīt, ka varbūt jūs pamanījāt, ka mēs Eh, mēs tiekam straumēti tieši saistē, tas nozīmē, ka mūsu sanāksmē var sekot visi kolēģi, kuri uzstājās, jūs, eh, uz jums tiks pavērsta kamera, lūdzu ņemiet to vērā, un arī es gribētu norādīt to, ka Mums ir pietiekami daudz laika, lai mēs varētu nodrošināt labu viedokļu apmaiņu, tomēr šis laiks ir ierobežots, un tāpēc eh, koordinātors gribētu lūgt uzstājoties, ierobežot eh, savu uzstāšanās laiku uz četrām minūtēm. Es nezinu, kurš būs pirmais šobrīd, kurš uzstāsies. Albrecht kungs eh, sāks uzstāšanos, un pēc tam Konstants lūdzu. Yes, Jā, Komisāra kungs, es eh, runāšu jūsu valodā, manā valodā, komisāra kungs. Mēlos Eiropas parlamentā eh, tautas partijas grupas vārdā izteikt eh, lielu apmierinātību, ka mums ir iespēja šeit tikties un ka mums ir iespēja runāt par jūsu potenciālo darbu komisijā. Es pats esmu no Polijas un esmu arī ļoti apmierināts ar to, ka šeit ir tā iespēja uh, satikt cilvēku, ko es jau pazīstu vairākus gadus. Esmu strādājis ar jums un pazīstu jūs personiski. Un tāpēc arī man ir viegli atbildēt uz jautājumu, kas jūs tāds esat, jo es pats personiski to zinu. Un tagad runāšu angļu valodā, jo parasti ir vieglāk komunicēt angliski. Man ir daži politiski jautājumi. Vispirms, komisāra kungs, jūsuprāt, kādi būs rezultāti attiecībā uz, uz krīzes ietekmi uz, uz kohēzijas politiku? Vai kohēzijas politika tiks mainīta, vai arī kohēzijas politika tiks izmantota, lai palīdzētu grūtā brīdī? Jo man šķiet, ka nākotnē pastāv briesmas, ka šī politika tiks samazināta. Tīpaši ja mēs runājam par finansējumu saņēmējiem. Tātad kāds, kāds ir jūsu viedoklis? Jo, ko jūs un mēs arī darīsim? Nākamais mēnešos ietekmēs nākotni ilgtermiņā. Tad ir vēl viens jautājums no manas puses. Ko jūs domājat par komisāra lomu? Jūs jau atbildējat, protams, uz šo jautājumu. Jūs teicat, ka strādāsiet saskaņā ar pamatlīgumiem, ar uh, ar visiem atbilstošiem noteikumiem, bet tad jautājums ir, ko jūsuprāt darīs komisārs, vai komisārs aktīvi darbosies, vai arī tikai uzraudzīs, un vai šeit revīzijas palātē ir šī kontrolējušā funkcija. Un tad ir vēl viens jautājums, kas ir drīzāk tehnisks. Kā jūs plānojat aizstāvēt komisiju tad, kad atkal būs sarunas ar revīzijas palātu. Kad viņi atkal runās par to, ka nauda netika izlietota pienācīgi. Šajā komitejā mēs esam ļoti cieši strādājuši un sadarbojušies ar komisiju. Un aizstāvējam arī komisijas priekšlikumus. Nu, tad jautājums ir, vai jūs varat mums tagad sniegt informāciju, oficiālu informāciju? Kāda ir padomas pirmā reakcija uz regulas projektu? Rītdien ir paredzēts mūsu debates, bet um, visticamāk ne jau visas dalība valsts ir īpaši apmierināts ar jūsu priekšlikumu. Tad jautājums ir, vai jūs varat pastāstīt? Priekšsēdētāji, paldies, un tagad lūdzu Konstance Krela sociālistu vārdā. Paldies, priekšstādātāji! Samecka kungs, diemžēl man nebija šīs iespējas iepazīties ar jums personiski iepriekš, un vienīgais, ko es esmu izlasījis, ir jūsu biogrāfija. Varu teikt, ka ļoti iespaidīga informācija iekļauta jūsu biogrāfijā. Un man jau drīzāk šķiet, ka jūs varētu vadīt centrālo banku, nevis uh, atbildēt par reģionu politiku un kohēzijas politiku. Bet man ir daži jautājumi. Jūs teicāt, ka struktūra politika ir ārkārtīgi labs instruments, ko var izmantot, lai cīnītos pret krīzes sekām. Jā, mēs arī tā uzskatām, arī parlamentā varam aizstāvēt šo viedokli. Bet ir jāsaprot, ka kohēzijas politika nav speciāli mērķēta uz šādu situāciju. Nu, tad jautājums ir, ko jūs plānojat darīt nākamajos mēnešos, lai atbalstītu kohēzijas politiku un lai varētu to izmantot tie reģioni, kas ekonomiski šobrīd ir nevisai izdevīgā situācijā. Jūs esat lietojis šo uh, terminu teritoriālā kohēzija un rudenī ir paredzēts jauns dokuments par šo teritoriālā kohēziju. Un varbūt jūs jau tagad varētu pastāstīt, ko īsti nozīme teritoriālā kohēzija jūsuprāt, lai gan Šis termins nav oficiāli definēts, bet parlaments jau zaļajā grāmatā gribētu redzēt no komisijas puses definīciju teritoriālajai koheizijai un um, vai arī vismaz tādu iezīmi, ko varētu nozīmēt. Mums ir uh, atbilstošs ziņojums un ļoti labi, ka jūs izmantosiet mūsu ziņojumu un, ja es pareizi atceros, tika pasludināta izveidot, izveidojama darba grupa, kas izskatīs nākotnes kohēzijas politikas aspektus, un es tiešām uzskatu, ka ir jāpiedalās visām institūcijām, bet, diemžēl, tur netika teikts, ka eh, šajā darba grupā uh, piedalītos arī parlamenta pārstāvji. Nu, tad jautājums ir, vai jūs plānojat tiešām šādu darba grupu veidot, un varbūt jūs varētu paredzēt, ka arī parlamenta deputāti būtu klāt šādas darba grupas darbā. Nākamais jautājums, kā jūsuprāt ir jānotiek sadarbībai ar komiteju? Mēs varam dalīties savās zināšanās, un mēs varam arī ļoti aktīvi sadarboties no mūsu puses ir izteikta vēlme sadarboties aktīvi. Piemēram, sarunās ar padome nākotnē. Vai jūs plānojat tieši tāpat arī darīt, vai kādā citā veidā sadarboties? Un tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Mēs varam diskutēt arī par garāku periodu, nekā tikai līdz šī gada beigām, bet uh, es saprotu, ka vajadzības gadījumā mēs varam tikties vēlreiz. Paldies uh, jums, un tagad tāda grupas vārdā Ramona Nikalimanesko. Uh, komisāra kungs, vispirms es gribētu jūs um, apsveikt uh, sakarā ar iecelšanu šajā postenī un uzklausot jūsu prezentāciju. Esmu pārliecināti, ka mūsu sadarbība būs viena no visauglīgākajām. Jūs varēsiet uzlabot reģionālās attīstības politiku nākotnē. Jūsu pozīcija attiecībā uz dialogu ar dalībvalstīm ir pareizā pozīcija, un mums ir jāņem vērā princips eh, eh, fondu izmantošanas efektivitātei un integrēta pieeja kohēzijas politikai. Un es gribētu uzdot jums divus jautājumus. Pirmais jautājums ir šāds. Vai komisija jau ir skaidrs redzējums par visvairāk eh, krīzes piemeklētiem reģioniem Eiropas Savienībā, vai ir jau skaidrs redzējums par E, pār šiem reģioniem un kādā veidā tos krīze ir piemeklējusi, un vai jums ir kāda doma par papildu pasākumiem, kas varētu būt paredzēti, lai uzlabotu situāciju un lai e, atrisinātu grūtības, ar kurām saskaras šie reģioni. Un mans otrais jautājums attiecas uz e, pasākumiem, kādus jūs vēlētos īstenot, lai piedāvātu drīzu un nekavējošu pieju tām dalībvalstīm, kuras ir saskārušās ar eh, dabas kata, ar katastrofām. Vai jūs jau esat eh, paredzējuši pasākumus, kas varētu tikt veikti, lai eh, šīm valstīm tiktu nodrošināta vieglāka pieeja finansējumam? Un paldies, un gribu izteikt novēlējums vislabākai sadarbības. Paldies! Tagad lūdzu Zaļo grupas vārdā Fransuā Lunzi. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Mūsu grupa arī jums vēl vislabākos panākums darbā un ceram, ka sadarbība šajā komitejā un parlamentā būs vislabākā. Es gribētu uzdot divus jautājumus, vai varbūt pat vai trīs. Pirmais attiecas uz formu mūsu parlamentā būs eh, paplašināts koplēmumu funkcijas, un tas nozīmē, ka vajadzēs eh, sadarboties eh, lielākā saskaņā. Es gribētu zināt, kādu darbu metodu jūs domājat īstenot, vai kāds rīcības kodeks tiks paredzēts un formulēts, teiksim, rakstveidā, un šajā jomā. Uh, Mēs ļoti pieturamies pie tā, lai saskaņojums būtu maksimāls, jo kopi darbs var būt visizdevīgākais visiem. Mans otrais jautājums attiecas uz būtību. Jūs savā ievadrunā sacījāt, ka ir jāatbrīvo izaugsmes potenciāls mūsu reģionos. Tomēr mēs novērojam to, ka šodien ekonomiskās krīzes apstākļos ar izaugsmi mēs nesaskaramies tomēr, jo uh, ir um, tīri ekonomiskas problēmas, un mēs uh, ļoti lielā mērā pieturamies pie tā, lai Eiropas Savienība atgriežas pie savas uh, reģionālās politikas kredo gadu garumā, eh, kas ir solidaritāte un e, mazliet atstāja novārtā ļoti liberālos e, jēdzienus par e, liberālismu, jo mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka pareizā atbilde krīzē ir izaugsme, mums ir jādomā par, par ekonomiku citos iedzienos. Tālāk, mans otrais jautājums attiecas uz klimata pārmaiņām, uz globālo sasilšanu. Pavisam nesen apvienotās nācijas pieņēma ziņojumu, kurā ir norādīts, ka 80% no darbībām pret eh, globālo sasilšanu, ka tām būtu jānotiek reģionālā līmenī. Tātad eh, reģionos, un es gribētu zināt, vai komisija ir orientējusi savus pasākumus labāk apzinoties šo situāciju un to, cik svarīgi, svarīgi ir šie pasākumi ir reģionālā līmenī. Paldies! Paldies! Un tagad konservatīvo un reformistu vārdā ir Lašek kungs. Lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Komisāra kungs! Eh, esmu gandarīts, ka mēs varam apspriest reģionālās politikas jautājums mūsu komiteja, un es gribētu izteikt savu prieku par to, ka jūs e, skatāt šo problēmu aptuveni tāpat kā mēs. Protams, gala saņēmējiem ir jāvienkār, ir jāredz, kā pasākumi tiek vienkāršoti. Un ir jāparedz Eh, operatīvu pārmaiņu iespēju, iespējas un lielāks elastīgums. Un mans pirmais jautājums attiecas konkrēt uz šo jomu. Tā tad ir nepieciešams, lai eh, labiekārtošanas eh, un arī pārmaiņu procedūras būtu maksimāli vienkāršas. Tālāk kontrolas, kas, notiek, kas tiek īstenotas par finansējumu Eh, īstenošanu. Atsevišķās valstīs ir paredzētas čet, pat četras pakāpes. Tā ir ārkārtīgi liela slodze. Vai šajā jomā jūs neesat paredzējuši kontrolas vienkāršošanu? Un mans pēdējais jautājums attiecas uz eh, Marienu Bādas secinājumiem. Un šie secinājumi attiecas uz eh, tiem reģioniem, kur mēs redzēsim, kā tiek, var tikt pārkāpts noteiktais procents. Vai jūs esat paredzējuši kādu periodu, kuru, kuru laikā šie reģioni, šiem reģioniem netiks pārtraukta finansējuma izmantošanas iespēja? Paldies par šiem jautājumiem. Ei Oro kungs no goja grupas. Paldies, priekšsēdētāji, komisār kungs, priekšsēdētājs kungs, dārgie kolēģi. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz ultraperifēriem reģioniem Eiropas Savienībā. Ir septiņi ultraperifērīkie reģioni - Kanārsalas, Azoru salas, Madeira, Guadalupa, Gvijāna, Martinika un Reģiona. Un šie reģioni ir četri miljoni iedzīvotāji un Tie atrodas uz 25 salām, kuras atrodas visos okeānos. To specifika ir saistīta ar sa salas stāvokli, ar attālumu, ar ekonomisko atkarību un it īpaši enerģētisko uh, atkarību fosilo resursu sakarā. Un tādajādi šie sociāli ekonomiskie trausluma apstākļi tie, ir, jā, tie tiek atzīti līgumā. 200 99. pantā Amsterdams līguma un papildus šīm grūtībām. Nesenie teksti un nesenās iniciatīvas eh, turpina kāvēt eh, šo reģionu attīstību. Un es gribētu tagad pieminēt, runāt konkrēti par ekonomisko partneru attiecību nolīgumiem, kas ir parakstīts starp Eiropas Savienību un AKK valstīm, kuros ir norādīts, ka Par Karību valstīm šie nolīgumi ir parakstīti, par Dienvidu un Austrumāfriki e, nolīgumi ir parakstīti pagājušā nedēļā. Es domāju, priekšsēdētāji, ka nav pieļaujami, ka šie, šie procesi būtu noti, e, noritējuši nepiedaloties un nesaskaņojot jautājumus ar ultraperifēriem Eiropas reģioniem attiecīgajā geogrāfiskajā zonā. Vai jūs, komisāra kungs, varētu kom arī klātesot tirtiecības komisārai eh, norādīt, ir būtiski šos jautājumus saistīt kopā. Tāpat arī es gribētu to visu pieminēt, eh, ņemot vērā mūsu diferencēto nodokļu režīmu un nodokļiem, kas, ar kuriem tiek aplikti Eiropas Savienībā importētie produkti un par to naudas summu, kas ir atvēlēta, lai finansētu uh, lokālos pasākumus. Vai jūs varētu mums garantēt, vai jūs varētu mums garantēt, ka, uh, ka uh, ka šie atšķirīgie nodokļu režīmi tiek izmantot pareizi. Tālāk runājot par fosilēm enerģijām. Uh, Atsevišķas salas ir nospraudušas sev kā mērķi energo e, autonomiju 20, pēc 25 gadiem. Pasākumi jau ir uzsākti, kas apliecina, ka šādu mērķi var sasniegt. Un es gribētu uzdot jautājumu komisāru kungam, vai viņš gar, var garantēt to, ka tiek sniegta palīdzība šajā jautājumā un uh, Eiropas eh, Savienības salu reģioni var nonākt pie energo neatkarības. Un noslēgumā Zviedrijas prezidentūras garā es gribētu sacīt, ka reālam aizsardzības un izpēc plānam par noturīgu, ilglaicīgu jūru un okeānu izmantošanu, kad šīs plāns ir eh, jāuzsāk. Uh, maksimāli drīz Eiropas līmenī. Komisāra kungs, vai jūs esat paredzējis strādāt pie šiem jautājumiem? Paldies par uzmanību. Paldies. Un tagad EFT grupas vārdā Džons Baftons. Paldies. Komisāra kungs laipni lūgts mūsu komitejā. Man ir daži komentāri par to, to, kādā veidā uh, finanšu resursi tiek nodot dalību valstīm. Es uzskatu, ka birokrātija ir milzīga. Es tiešām uzskatu, ka tas nav praktiski, kad finanšu resursi tiek nodoti projektiem, un šie projekti bieži vien atrodas dažādos attīstības posmos, bet kritēriji ir tik ļoti strikti un ierobežojoši. Tad sanāk tā, ka ir nepieciešams izskatīt vēlreiz to visu, un lai pārliecinātos, ka šāda birokrātija ir vajadzīga. Tagad mums ir globālā krīze, un nauda ir vajadzīga, un ir jālieto finansējums projektu vajadzībām. Un es tiešām uzskatu, ka ja šī nauda netiks piešķirta, daudzi projekti netiks īstenoti, un šie projekti ir jāizteno pēc iespējas ātrāk. Un, manuprāt, ja tas notiks, tad dalību valstis būs spiestas cīnīties ar ļoti nopietnu situāciju. Ir nepieciešams panākt situāciju, lai dalība valstis varētu izmantot finanšu resursus pēc iespējas izdevīgāk. Es zinu, ka turpmākajos gados dalība valstīm nebūs viegli. Priekšsēdētāji, paldies! Lūdzu, tagad arī Stajanova kungs. Un tad savukārt komisāra kandidāts Samēkska kungs varēs uh, atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ja jums ir vēlme izteikties, lūdzu, tagad paceliet rokas un varēšu pierakstīt. Man jau tagad ir diezgan garš saraksts. Nu, tagad lūdzu, Stajanova kungs. Nobody for the independent to speak. So... Neatkarīgo vārdā neviena nav. Tad Samecka kungs, jums tagad ir iespēja Nē, ļoti atvainojos. Ir. Uh, thank you, Madam Chair. Savaiska kungs, paldies! Es pirms vēlos pateikties jums visiem par atbalstu, ko jūs izteicāt man, un arī par labvēlējumiem, par iespēju pieteikties šim amatam. Tagad atbildēšu konkrēti uz jautājumiem. Pirmais. Es mēģināšu sagrupēt jautājumus jo nebūs viegli chronoloģiski atbildēt uz visiem jautājumiem, jo laiks mums ir ierobežots. Mēģināšu sagrupēt. Tik runāts diezgan daudz par krīzi un par to, kā kohēzijas politika īstermiņā risinās šo jautājumu un arī ilgtermiņā. Šajā aspektā man ir ļoti skaidrs priekšstats. Manuprāt, esošajā situācijā, kāda ir tik nopietna krīze, mums nemaz nav daudz variantu. Mums bija jāsāk lietot kohēzijas politika kā instruments, ko mēs varam izmantot, lai krīzi pievarētu. Jo krīzes ekonomiskās sekas būtu ļoti nopietnas. Un tieši tādēļ pagājušajā gadā un šogad arī Eiropas komisija sadarbībā ar dalību valstīm uzsāka mainīt regulas un citu, citus likumus, lai varētu kohēzijas politika īstenot pēc iespējas pragmatiskāk. Tāpēc arī no, tika izveidotas divas vienkāršošanas pakotnes, viena no tām jau ir pieņemta, un mēs ceram, ka tiešām ir notikuši uzlabojumi, Varbūt ne visus rezultātus var redzēt uzreiz, jo rezultāts varēs redzēt tikai tad, kad šie projekti tiks pabeigti un kad tiks sniegti pakalpojumi. Bet no regulatīvā viedokļa izmaiņas jau ir pieņemtas. Otrais priekšlikums, par ko notiek ļoti nopietnas diskusijas. Un Nevaru šobrīd teikt, ka dalība valstis varēja vienoties par priekšlikumu, bet jebkurā gadījumā priekšlikuma mērķis ir atrisināt atsevišķas problēmas, kas mums būs jārisina tuvāko divu gadu laikā. Bet no otras puses, mēs saprotam, ka krīze visticamāk jau ir sasniegusi augstāko punktu, Un šī gada beigās, kā arī desmitajā gadā, mēs piedzīvosim atjaunošanu. Tāpēc arī nevaram domāt īstermiņā. Mums jādomā par nākotni. Tieši tādēļ es arī personiski vēlos to sasniegt. Mūsu mērķis ir turpināt kohezijas politikas apspriešanu un Mums ir jāaizsargā šī politika. Manuprāt, kohēzijas politika ir Eiropas Savienības sasniegums, un attīstības politika ir vairāki pīlāri, un kohēzijas politika ir viens no tiem. Kohēzijas politika ir saistīta no, ar Eiropas Savienības pamatprincipiem, viens no kuriem ir solidaritāte. Jautājums, protams, ir, kā izskatīsies kohēzijas politika nākotnē. Un šeit vēlos teikt, ka es nevaru pilnībā piekrist tām, ko teica Lafonsīkungs. Jūsu komentārā jūs teicāt, ka tas ir instruments, kas ir jālieto. Manuprāt, kohēzijas politika ir jālieto kā instruments, kas ļautu modernizēt mūsu ekonomiku. Tā būs iespēja uzlabot un modernizēt gan reģionu, gan valstu, gan arī Eiropas Savienības ekonomiku kopumā. Kāpēc tas ir jādara? Tas ir tieši tādēļ, ka mēs saskaramies ar arvien pieaugušo konkurenci no citiem pasaules uh, ekonomikas inovāciju centriem. Un ne jau tikai ASV ir mūsu konkurence, ir arī citas valstis. Tieši tādēļ mēs varam izmantot kohēzijas politiku, lai tā kļūtu par tādu instrumentu, kas ļauj paaugstināt mūsu konkurētspēju un cīnīties pret citu, citu ekonomikas centru pārsvaru. Varētu teikt, ka mums ir jāizteno Lisabonas principi pēc iespējas plašāk. Manuprāt, Lisabonas stratēģija joprojām ir spēkā. Tātad Lisabonas stratēģijas mērķi ir jāpatur spēkā līdz 2010. gadam, kad Lisabonas stratēģijai beigsies termiņš, tad mums ir jādomā par nākamo posmu. Un šo nākamo posmu mēs varam tieši integrēt kohēzijas politikā. Mērķis ir risināt jautājumus, kas ir saistīti ar konkurētspēju, ņemot vērā situāciju pasaulē. Izskanēja arī ļoti konkrēti jautājumi par teritoriālo koheiziju, kāpēc līdz šīm nav izstrādāta definīcija. Un šeit, manuprāt, ir tā, ka zaļajā grāmata ļoti apzināti nebija definīcijas. Mēs esam lūguši, lai mums ieteikt dažādus risinājumus, definīcijas jautājumus, un no atbildēm mēs redzējām, ka šobrīd nav skaidras vienotas izpratnes, un tad mēs gribējam ļoti pragmatiski rīkoties, nevis izstrādāt elegantu vienkāršu definīciju, bet drīzāk atsaukties uz tiem, ele uz tiem elementiem, par kuriem mēs skaidri zinām, ka tie attiecās uz kohēzijas politiku. Piemēram, pamata prioritātes, resursu izmantošana, uh, resursu izmantošanu, lai panāktu savstarpējo sādarbību, lai kohezija būtu ilgtermiņa perspektīva, kā arī sadarbība starp reģioniem, kas ļautu risināt vietējas problēmas. Un, protams, šeit diskusijas ir jāturpina un jāmeklē arī nākotnes risinājumi šajā kontekstā. Vēl vienu lietu gribu precizēt. Jaunais dokuments, ko es pieminēju, būs tā kā sintēze tam, kas ir padarīts līdz šim. Mērķis ir piedāvāt iespēju jaunai komisijai attīstīt šo politiku. Jaunā komisija strādās ar pilnu mandātu un varēs šo politiku atbilstoši veidot. Manuprāt, jaunais dokuments kļūs par labu pamatu šim darbam. Jautājums ir par to, vai mums ir precīzi informācija par to, kuros reģionos ir visgrūtāka situācija un vai mēs varam palīdzēt atsevišķi un Runājot par katastrofām, šeit mums ir solidaritātes fonds, to mēs varam izbaltot, piemēram, par Broco reģionu. Šajos gadījumos mēs varam izmantot savstarpēju atbalstu, un nākotnē arī mēs darīsim tāpat. Jā, šāds katastrofas arī notiks. Un, diemžēl, katastrofas notiek regulāri. Jautājums par to, vai mums ir precīza informācija par teritoriālo sadalījumu attiecībā uz krīzes ietekmi. Jautājums tiešām ir interesants. Mūsuprāt, šobrīd mūsu informācija ir diezgan ierobežota. Neskatoties uz to, ka ir statistikas pārvaldes, kas parasti rūpēs par šādu informāciju, mums ir arī Eirostat, kas apkopo šo informāciju, mums joprojām ir nepieciešams uzlabot metodes, kas ļauj izvērtēt reģionālo attīstību un noteikt atbilstošus pasākumus lai varētu izvērtēt, kā kohēzija ir attīstījusies un cik veiksmīgi ir bijis attīstības politika. Viens no aspektiem, kas ir jāiekļau nākotnes darbā, ja mēs runājam par kohēzijas politiku pēc 2013. gada, tad viena no lietām ir ekspostu izvērtējums. Mūs, mums ir jābūt nopietnai interesē nevis tikai pār uh, šī, šī izvērtējumā rezultātiem, bet arī par metodi. Un tādā gadījumā mēs saņemsim precīzu informāciju par to, kādā stāvoklī šobrīd atrodas reģioni. Nākamais jautājums bija. Bija divi jautājumi. Viens bija par pārbaudēm un kontrolēm. Un arī Batona kungs uzdeva jautājumu par birokrātiju. Šeit eh, mums ir zinām dilemma. Tik tiešām ir nepieciešamība samazināt birokrātiju. Mērķis ir vienkāršot procedūras un, ja ir iespēja kādus likumus vienkāršot, tad tas ir jādara. No otras puses, joprojām ir diezgan augsts tā saucamo kļūdu līmenis, izdevumos. Tieši runājot par šo finansējumu plūsmu. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē līdzsvars. No vienas puses ir jāsamazina nevajadzīgā birokrātija, bet no otras puses ir jāatcerās, ka tas nenozīmē, ka procedūras tagad kļūs tik vieglas, ka būs negatīva ietekme Piemēram, būs vairāk kļūdu vai pat krāpniecības mēģinājumi. Šeit tiešām ir jāskatās uz abiem mērķiem un jāmeklē zelta vidusceļš. No vienas puses ir samazināt birokrātiju, bet no otras puses arī uzlabot naudas izlietošanas standartus, jo gal galā mēs runājam par nodokļu maksātāju naudu. par pagaidu pasākumiem. Attiecībā uz reģioniem, kas vairs neatbilst kritērijiem, vai būtu kādi pārējais pasākumi šiem reģioniem, es domāju, ka šajā perspektīvā vairs nav iespējams iekļaut grozējumus. Bet šobrīd mēs gatavojam jaunus dokumentus, gan š, prie, gan uh, ziņojumā, ko gatavo priekšsēdētājs kundze, gan arī citos ziņojumus, tur ir runāts par šādiem pārējais mehānismiem. Un, manuprāt, ir jāizveido pastāvīgie principi, kas būtu pietiekami skaidri un attiecināt tos uz visiem reģioniem. Pagāja jau pieci gadi, kopš Eiropas Savienība ir paplašinājusies Un tagad tiešām esam kļuvuši par tādu vienotu vienību. Nu vairs nav divu ātrumu Eiropas, un uz visām dalību valstīm un reģioniem ir jātiecina tāda paša kritērija. Runājot par perifērijas reģioniem. Šeit kohēzijas politikas filozofija ir šāda. Mēs atbalstam šos reģionus. Un tas nav tikai tādēļ, ka tas ir teikts pamatlīgumā, bet tiešām kohēzijas politikas mērķis ir šiem reģioniem palīdzēt atrast šajos reģionos visas pozitīvas puses. Protams, katrā reģionā ir savi aspekti, kas padara dzīvi sarežģītāku, un kaut vai tas, ka šie reģioni at atrodas tālāk no centra, bet te pašā laikā tur ir dabas resursi, tur ir turisma iespējas un arī citi labumi. Un tad mērķis, protams, ir saskatīt visu šīs pozitīvās puses un atbalstīt reģionus, lai reģioni varētu izmantot mūsu atbalstu un uzlabot savu ekonomiku. Uh, Par klimatu pārmaiņām. Alfonsi kungs jautā. Manuprāt, klimata pārmaiņas ir tiešām viens no jautājumiem, kam ir jākļūst par prioritāro jautājumu nākotnē. Un šeit ir jāizvirza tiešām pamat prioritātes, un pie tām ir jāstrādā. Klimata pārmaiņas pieder pie prioritātēm, kam ir jāatvēl nauda un resursi, jāiekļauj pilnīgi visi interesēto pušu darbs. Manuprāt, daudzos aspektos tas jau ir izdarīts. Mums ir vairāki vides projekti un pat programmas šajā jomā. Un šajos projektos ir iekļauti atlases kritēriji, kas ļauj izfiltrēt un piešķirt atbalstu tiem projektiem un pasākumiem, kas samazina klimata pārmaiņu negatīvās sekas. Un šādos gadījumos e, klimata pārmaiņas, pārmaiņu seku samazinājums ir vai nu pamatmērķis, vai arī papildu labums. Tāpēc varu teikt, ka vismaz daļēji šis jautājums ir atrisināts, bet, protams, nākotnē klimata pārmaiņām ir jākļūst par prioritāro jautājumu nākotnē, nākamajā finanšu perspektīvā. Vēl viena lieta par, par revīzijām, jo bija jautājums par procedūrām. Šeit, manuprāt, ir iespēja izmantot, izmainīt un uzlabot situāciju. E, esmu runājis ar komisijas dienestiem, un no viņiem varēja uzzināt, ka revīzijas palāta bieži vien izmanto dažādas metodes attiecībā uz programmu īstenošanas pasākumiem. Eh, un revīzijas palātē ir vieni standarti, un savukārt komisijas dienestiem ir citi standarti. Manuprāt, prātīgi būtu tikties ar revīzijas palātu un harmonizēt mūsu metodes. Jo tas mums ļaus resursu izlietojumu un efektivitāti izvērtēt līdzīgi saskaņā ar salīdzināmiem kritērijiem. Tad ir vēl viens jautājums. Krēlas kundzes jautājums par Eiropas parlamenta līdzdalību nākotnes diskusijās par kohēzijas politikas nākotni. Protams, mēs labprāt jums sniegsim informāciju par diskusiju rezultātiem ar dalību valstīm un labprāt sniegsim arī dokumentus, kurus mēs sūtīsim dalību valstīm, lai veicinātu šādas diskusijas. Un tiekoties ar komiteju, mēs varēsim savukārt uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis par visiem šiem jautājumiem. Un tik tiešām jūsu ieguldījums šajās diskusijās ir ārkārtīgi svarīgs. Priekšsēdētāji, paldies! Paldies! Paldies jums! Tātad vēl ir desmit runātāji pieteikušies. Ja mēs vēlamies šo uzklausīšanu pabeigt laikā, tad nevar dot jums vairāk par trim minūtēm jautājumu uzdošanai. Bet, protams, vēl labāk, ja jūs varētu izteikties vēl īsāk, piemēram, divu minūšu laikā, un tad varēsim ļaut izteikt komentārus vēl kādiem demnam. Nu tagad došu vārdu Vosinaukungam. Lielas paldies, priekšsādātāji! Komisāra kungs, man jāatzīstas, ka jūtos diezgan iespaidots lasot jūsu CV, uzklausot jūs. Mēs gan zinām, ka šī gada sākumā tiks izveidots arī jaunais komisijas sastāvs, un lai kāds arī nebūtu jūsu mandāts, tai brīdī es zinu, ka jūs ieradīsieties Briselē Un jāsaka, jūs šobrīd esat ieradies Briselē tādā ļoti izaicinošā laikā. Ne tikai Eiropai kopām, bet arī Eiropas kohezijas politikai īpašā laikā, kā jūs teicāt, ir trīs galvenās problēmas. Pirmām kārtām ekonomiskā krīze, protams, otrām kārtām debates par teritoriālo kohēziju un to, kādā virzienā tad jaunai kohēzijas politikai vajadzētu iet. Un trešā problēma - nesen saņemtā informācija plašaziņas līdzekļos kur tiek runāts par kritēriju maiņu, kas tiek izmantota, lai mērītu atbilstību ekonomikas un sociālo fondu piešķīrumiem. Tas nozīmē, ka mainītošies 75% IKP līmenis. Līdz ar to struktūra fonda tiks sadalīta citādāk. Mani jautājumi ir šādi. Ko jūs domājat, kāda ir jūsu filozofija attiecībā uz galvenajiem produktiem, kas paredzēti uh, jaunajai teritoriālajai kohezijas politikai. Otrām kārtām, kāds jūsuprāt, kāda jūsuprāt ir iespēja mainīt kritērijas fondu piešķiršanai pēc 2013. gada? Jo toreiz tas būs, tā, jo bū, tā būs runa par budžetu, tā būs milzīga cīņa, Un mums kā parlamentam arī ir jāspēlē sava loma, mums ir vajadzīga zinām manevrēšanas spēja, mums jāapspriež tā arī, jums jau šobrīd mums kopā jāveido kohēzijas politika tādā veidā, kas derētu visām 27 dalību valstīm. Paldies, saka priekšstādātāji. Es ierosinātu sagrupēt jautājumus, ja tā drīkst, tad nākamais runātājs būs Sarjušs Vojska kungs. Varbūt jūs varētu tagad arī uzdot šos jautājumus. Jā, labi, tūlīt. Trīs jautājumi. Pirmām kārtām, atsaucoties to, ko Krēlskundze teica, Es paskatījos jūsu biogrāfijā, un jūs esat sešus gadus strādājis centrālajā bankā un divus gadus arī kā akadēmiķis. Nu, varbūt, un tieši pie kohēzijas politikas arī esat strādājis, strādājot pie ekonomikas jautājumiem. 22 gadi, koordinātārs nacionālajā līmenī pētniecības institūtā un tam līdzīgi. Mans jautājums ir šāds. Kādas mācības tad esat guvis no dzīvošanas lūk dzels aizkar otrā pusē? Un kā saņēmējs, tātad palīdzības saņēmējs, vai jūs varat arī pasīties tātad salies sa palīdzības devēja pusē? Jūs runājat par birokrātiju. Parasti birokrātija rada tieši komisija, bet praksē ko novērojam dalību valstu līmenī, tātad līdzekļu saņemšanas līmenī, ļoti liela daļa birokrātijas rada arī dalību valsts. Tā nav tikai komisija. Un bieži vien tieši šajā līmenī birokrātija ir visliekākā, no tās vislabāk varētu izvairīties, jo komisija jau ir uzlikusi savus kontrols un birokrātisko līmeni. Vai jūs varat kaut kādā veidā piespiest dalību valstis ne tik vien pārtraukt sūdzēties par birokrātiju Briselē, bet arī samazināt savu birokrātiju dalību valstu līmenī līdzekļu saņemšanas jomā? Un mans trešais jautājums ir šāds. Redzu, ka pievienojaties domās tiem, kas vēlas, lai kohēzijas politika tiktu vērst uz citiem mērķiem nekā tiem, ko sākotnē notika, noteica kohēzijas politikas dibinātāji. Jūs atbalstāt Es, protams, šeit mazliet pārspīlējos, atvainojos, bet mans jautājums ir apmēram tāds, vai jūs tiešām nebaidaties mazliet tā kā sašķidrināt šo klasisko kohezijas politiku, padarīt to vājāku? Jo, lūk, šādā veidā nulīdzinot visus attīstības līmeņus, Eh, ja ņemam vērā vēl arī Lisabonas strateģijas radīto spiedienu, krīzes pārvaldīt, nepieciešamību pārvaldīt krīzi un arī klimata pārmaiņu apkarošanas vajadzības, vai jūs tomēr neriskējat, ka jūs tomēr kaut kādā veidā aizvirsties prom no tiem mērķiem, kas sākotnēji bija kohēzijas politikai? Un gal galā tas varbūt ir arī mazliet pat citādāks nekā līgumu, dibināšanas līgumu gars. Paldies, Cemapauskungs! Un lūdzu, izsakieties īsāk. Paldies, komisārkungs! Nesen Mums bija Grieķijā, pie, pieredzējām ļoti nopietnus meža ugunsgrākus. Tie iznīcēja apmēram 20 tūkstošu hektāru mežu. Nu, un, protams, ka šeit skaidrs ir valdības atbildības, valdības atbildība attiecībā uz mežsaimniecības politiku. Eh, kas šobrīd mudina pat uz ļaunprātīgu dedzināšanu, it kā mums ir, esam piedzīvojuši problēmas arī vietējo pašvaldību līmenī, tad, kad tās iesaistas procesā un veidot profilaktiskus pasākumus. Un tomēr mums ir 1300 atkritumu izgāstuvi, kas netiek savukārt regulētas ir iesniegta lieta tiesā, jo šie, šīs atkrituma izgāstuves bieži vien ir par iemeslu ugunsgrēku izcelšanas uh, gadījumiem, jo tieši tur notiek šī dedzināšana nereti. Un ņemot vērā visus šos aspektus, šos faktus, mums vajadzētu vēlreiz paskatīties uz mežu reģistru. Un domāju, ka tas ir ļoti svarīgs instruments, ja vēlamies regulēt šo jomu. 2007. gadā rezolūcijā parlaments aicināja apstiprināt to, ka tās teritorijas, kurās vairs nav meža, kur tā tad ir izciešķie meži, ka šīs teritorijas netiek iekļautas, um, piemēram, apbūves projektos un tam līdzīgi. Un tikai tāpēc, ka tur, piemēram, ir izdeguši meži. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgs punkts, jo galu galā ja kādas valsts valdība neizpilda prasības un instrukcijas, kas tai tiek uzliktas, tad tādā gadījumā tai piešķirtie līdzekļi ir jāatsauc, jāatņem un jānoliek atpakaļ centralizētajos koferīšos. Es domāju, ka ļoti stingri jāizvērtē tas, kas noticis Grieķijā šo noteikumu, notikumu kontekstā. 2007, no 2007. gada līdz 2013. gadam vairāk kā 5,8 miljārdi eiro tiek paredzēti cīņai pret draudiem un, un sekām, kas radušies dabas katastrofu rezultātā. Vai jūs, komisāra kungs, domājat, ka kur tad, kā, kur jūsuprāt šī nauda ir palikusi? No jūsu viedokļa skatoties, vai esat pārliecināti, vai esat apmierināts ar to koordinācijas līmeni, kas šobrīd pastāv starp dalību valstīm profilaks pasākumu jomā? Uh, attiecībā, piemēram, uz ļaunprātīgu dedzināšanu un tam līdzīgi e, tās apkarošanu, civilās aizsardzības programmām un plānošanu un šo līdzekļu izdali. Protams, šeit ir vēl arī cita dimensija, un tā ir lūk šāda. Cik lielā mērā komisija var būt kā tāds papildus spēks profilakses pasākumu īstenošanā, ilgspējīgu pasākumu īstenošanā, piemēram, e, mājokļu izbūvē, mežsēmniecībā un tam līdzīgi. Vai mēs varam nodrošināt šo saskaņoto darbību, koordināciju un kādu palīdzību varat sniegt dalību valstīm un teritorijām, ko skārus šādas katastrofas? Nu, protams, konkrētā gadījumā, piemēram, Grieķijai. Jo šeit meža ugunsgrēki, jāsaka, ir daļa no klimata pārmaiņu jums. Paldies, saka priekšādātā pirmais runātājs. Vēl viens runātājs un pēc tam lūgšu Metskīku un atbildēt uz jautājumu. Tagad Bajāra kungs. Félicitations. Kundze. Apsveicam komisāru kungs izvirzīšanas sakarā. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju jūsu izvirzītās vadlīnijas, un tieši tāpat kā jūs, es atbalstīju Eiropas komisijas šajā vasarā veiktos pasākumus, lai varētu vienkāršot Eiropas fondu pārvaldību, lai varētu palīdzēt reģioniem saskarties ar ekonomisko krīzi. Šie pasākumi tie ir apsveicami, tomēr tie tiek pieņemti īpašā kārtā un parasti ir pārējoši uz kādu noteiktu laiku. Taču e, tomēr vajadzētu pārskatīt e, pamatīgāk un jau tūlīt pat mūsu reģionālo politiku, kas ir uh, ļoti nozīmīgs eh, ekonomiskās attīstības instruments. Saskaroties ar eh, ekonomikas un finanšu krīzi, ar kuru saskaras katra valsts Eiropā, tam būtu jābūt kā, eh, piemēram, risinot krīzes izraizīts jautājums ikdienā. Un vai nebūtu noderīgi un nepieciešams sniegt patiesu atbalstu Eiropas reģionu attīstībai? Eh, ārpus eh, sociālās kohēzijas, lai varētu eh, uzturēt spēkā ekonomisko aktivitātu uz vietām. Un Eiropai vajadzētu domāt par savu iekšējo kohēziju, taču tajā pašā laikā aizsargāt savu konkrētu spēju pasaules līmenī, lai varētu aizsargāt mūsu rūpniecību, mūsu ekonomiku un mūsu nozari, mūsu izpētes darbu. Tādējādi, ko tad ir iecerējis Eiropas komisija, lai ņemt vērā Eh, šo attīstību mūsu eh, nākotnes reģionālajā politikā. Paldies, un es gribētu tagad lūgt eh, komisāru atbildēt maksimāli īsi uz visiem jautājumiem. Paldies! Runājot par teritoriālo kohēziju, kā jau es sacīju, ir grūti sniegt pilnu, skaidru, pilnu definīciju uh, Bet es pastāstītu savu definīciju, vai, ja vēlaties, tā būtu mana interpretācija šim jautājumam, mums eh, vajadzētu izmantot šo koncepciju, lai varētu eh, atbrīvoties no šķēršļiem, kuri rodas no eh, geogrāfiskiem un teritoriāliem ierobežojumiem, kas ir balstīti uz vietām atsevišķos reģionos. Mēs nevienmēr uh, attiecinām to uz visu reģionu vai visu dalībvalsti, taču dažkārt ir problēmas, kas vai kādi ierobežojumi, kas ir saistīti ar kādu atrašanos vietu, kā, konkrētu kādai zonai, un ar kohēzijas politikas palīdzību mums būtu šie jautājumi jārisina, lai varētu izvairīties no visām sakām, kas rodas no šādiem ierobežojumiem. Tā nav definīcija, bet gan vienkārši mans viedoklis vai mana interpretācija, tad, kad man tiek šāds jautājums uzdots. Un e, tā vietā, lai mēģinātu e, to paust ļoti elegantā veidā, mums ir jādomā par pragmatiskām aktivitātēm, kuras ietvertu šo teritoriālās kohēzijas jēdzienu mūsu nākotnes darbībās. Mūsu kritērija skaitļi un uh, kritēriji, atlases kritēriji ir, ka jautājums, kas attiecas vairāk uz nākotni, un mums ir jāpatur e, spēkā tas, ka mūsu rīcībā aizvien ir neliela resursa, tāpēc ir jānosaka zināmas sliekšņi, robežojumi, robežas un tā tālāk. Vai tas būtu 75 vai, vai 60 vai 72,5, tas ir atkarīgs no ļoti E, daudzām lietām, no zinātniskiem pētījumiem, no e, politiskām diskusijām, un pilnīgi noteikti jaunajai komisijai būtu jādomā par to, cik konkrētā mērā šādi e, principi būtu jāveido un jāievieš jaunajā finanšu perspektīvā pēc 2013. gada. Sairu Šolskis, paldies, ka paskaidrojāt sīkāk manu dzīves gājumu. E, kāds tad ir status e, palīdzības saņēmējiem? Manuprāt, ir e, divas, divas uh, mācības, ko mēs esam pagaidām guvuši. Pirmkārt, um, mašīnai arī tik tiešām ir ļoti sarežģīti, ir nepieciešams to vienkāršot. Es to nerunāju um, saistībā ar pašreizējo krīzi, bet es domāju, ka mēs varam domāt par visas mašinērijas pārskatīšanu, lai tā nebūtu eh, tik sarežģīta kā Eh, Šveices pulkstenis, bet varbūt mazliet vienkāršāk, kas darbotos mazliet ātrāk un dotu drīzākus rezultātus. Un tas varētu būt uzdevums jaunajai komisijai eh, un pirmajiem tās darba gadiem. Par sarkano līniju, vai to rada pašas dalībvalstis. Jā, vai gribētu aicināt dalībvalstis tādu neveidot, bet dažkārt Eh, tas ir dalība valstu izgudrojums, un mēs varam tikai ieteikt, ja nav nepieciešamība pēc papildu kritērijiem un procedūrām, tad varbūt nevajadzētu tādus ieviest. Un vissvarīgākais jautājums par kohēzijas filozofiju ir eh, saistīts ar Briārkungas eh, kundzes uzdoto jautājumu. Jūsu jautājums, vai mums nevajadzētu pār, vispirms pārdomāt procedūras un pašreizējās eh, pārmaiņas, kas ir ieviestas, vai tās paliks spēkā uz eh, visiem laikiem, vai mums ir jādomā par lielāku vienkāršojumu. Un otrais, otrajā doma ir eh, jautājums par filozofiju, un šeit abi jautājums aplūst kopā. Un varbūt tas arī ir pats vis, vissvarīgākais. Es šobrīd negribētu atrauties no sākotnējās filozofijas, un manuprāt, vienkārši pati situācija ir mainījusies, pasauli ir attīstījusies kopš eh, Romas līguma noslēgšanas, un uh, atšķirību Eh, likvidēšana vairs neatiecas tikai uz tiltu un ceļu būvniecību. Protams, ir atsevišķas pamatvaidzības, kas ir jāīsteno, bet neviens vairs neuzskata to, ka tīpaši jaunajās dalībvalstīs eh, ir, protams, vajadzības pēc pamata infrastruktūrām, tomēr, un ka tādas, eh, tādas ir jāatresina. Taču ja gan vecā, gan jaunā Eiropa, un Dienvidē Eiropa, un Ziemeļa Eiropa, un Austruma Eiropa, un Rietuma Eiropa vēlas konkurēt ar pasauli, ar Brazīliju, ar Ķīnu, ar Indiju, tad mums ir nepieciešams modernizēt kohēzijas politiku un iekļaut, iestrādāt tādus eh, jēdzienus par lietām kā kā attīstīt reģionus, lai tie būtu konkurētspējīgāki. Nu, turklāt mēs esam nu, jau par 50 gadiem vecāki, un mums ir jādomā par konkurētspēju kā par instrumentu, kas ir jāiestrādā kohēzijas politikā, lai būtu vairāk kohēzijas. Uh, to, to uh, on, on Runājot par Grieķijas situāciju šeit ir mazliet jānodala situācijas. Vienas ir situācijas ārkārtas raksturs un tie instrumenti, kas varētu palīdzēt mazināt. Ļoti traģiskās e, sekas mežu ugunsgrēkiem. Bet tas ir atsevišķs stāsts. Un e, jūsu jautājums ir par to, vai mēs varam, eh, eh, varam novirzīt līdzekļus no, eh, no šiem politikas neefektātas jautājumiem Grieķijā. Mēs varam paust tikai savu savu, savu Eh, gandrīm trūkumu eh, pār, pār izveidojušo situāciju un par to, ka ir eh, jākorģē situācija. Bet es gribētu aicināt jūs apdomāt domāt par sadarbību starp um, pašvaldībām, starp valdībām. Paldies, un es gribētu vēlreiz atkārtot kolēģis uh, izteikties, uh, izteikties maksimāli īsi. Markus Pēters, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Es gribētu jums, priek, komisār kungs, paust vislabākos vēlējumus. Eiropas parlamentā mēs esam 730 deputāti. Pajautājiet, ko viņi domā, kas ir teritoriālā kohēzija, un jūs redzēsiet, kāda ir atbilde. Un mēs Mēs esam tie, kuriem ir jābūt kā, e, kā tādam uh, interfejsam, kā relējpunktam starp, e, starp šiem starp šiem diviem punktiem, un mums ir pašiem reizēm grūti definēt, ko tad mēs saprotam ar, ar kohēzijas politiku. Es domāju, ka ir un reģionālo politiku. Manuprāt, ir jāpiešķir miesa un kauli šai politikai, lai, lai, tā, lai tā beidzot varētu doties reģionos un lai mēs varētu nonākt pie tādiem priekšlikumiem, kas ir saprotami. Un tagad man ir priekšlikums uh, attiecībā uz īstermiņu komisāru kungs jūs apzināties, ka ir dažādas, eh, dažādi finansējumi, kas tiek eh, novirzīti nepareizos kanālos. Vai nevajadzētu vienkāršot procedūras un pasākumus visi? Tad, kad nav atbildības eh, par finansējumu pareizi izmantošanu, Da kann ich wirklich Tas eh, nozīmē, ka ja mēs runājam par finansējumu piešķiršanu, tad eh, princips reģionālajai attīstībai ir jāievēro runājot par pārējo, jūs sacījāt, ka izēja no krīzes tiek. Eh, Nobeiguma komentārs ir saistīts ar ilgtermiņu perspektīvu, un šeit es ļoti labprāt arī uzklausīju to, ko jūs teicāt. Mums ir jādomā par ilgtermiņu perspektīvu, ir jāizvērtē efektivitāte, ir skaidri jāpasaka, kas ir teritoriāla kohēzija, ir budžetam jābūt pietiekam caurskatāmam un jābūt arī kontrols mehānismiem. Visas šīs domas ir ļoti pareizas, protams, bet ir jābūt arī atbilstošam saturam, un šeit man ir zināmas bažas attiecībā uz zaļo teikto jo viņi, runājot par klimatu pārmaiņām, viņi uzskata, ka ir nepieciešams piešķirt arī jaunu finansējumu. Nevar būt tā, ka reģionālā politika kļūst par pakārtot politiku klimatu pārmaiņu apkarošanas politikai. Mums būtiskākais ir skaidri nošķirt līdzekļus, un mums ir svarīgi atbalstīt reģionus, kur tas ir nepieciešams. Bieži vien tā, tie būs reģioni, kur ir attīstīta rūpniecība, kas ir ļoti laba, uh, rūpniecību, kas ir veiksmīgi eh, attīstīta. Un runājot par visiem šiem solidaritātes aspektiem, tad lūdzu neatšķaidiet tos ar kādiem papildu aspektiem. Protams, mēs saprotam, ka ir jāpiešķir līdzekļi, bet nedrīkst reģionālā politika kļūst par pakārtotu. Paldies, Berdenkungs lūdzu. Berdens kundze. Paldies, man ir ļoti īsi jautājums. Padome bloķē priekšlikumu attiecībā par solidaritātes fondu. Mēs esam ļoti nobežījušies, jo doma bija solidaritātes fonda līdzekļu izmantošanu vienkāršot. Ko jūs plānojat darīt, lai šo situāciju labotu, lai vairs nebūtu no padomas puses šī bloķējušā situācija? Godmaņa kungs, lūdzu. Sorry, very short, Man ir ļoti īsts komentāri, trīs komentāri. Vispirms runājot par subsidaritāti. Krīzes laikā it īpaši reģioni cīnās par atbalstu no Eiropas Savienības puses, un šajā gadījumā mēs nevaram visu, at, visu atstāt tikai val, vietēju valdību vietās, rokās. Uh, nu, jautājums ir, kā Eiropas Savienības plāno uh, piešķirt savu palīdzību vai tieši, vai arī izmantot tomēr vieties valdības kā starpniekus. Es saprotu, kas nav viegli atbildēt šo jautājumu, bet uh, lūdzu mēģiniet. Nākamais aspekts ir uh, jautājuma pārklāšanos. Ir dažādi fondi, ir solidaritātes fonds, ir globalizācijas fonds, ir Interreg fonds, ir arī daudzi citi fondi, kurus, kurus es visus jums varu uzskaitīt. Bet jautājums ir daži no šiem fondiem ir pagaidu fondi, kas strādā pēc ad hoc principa, un jautājums ir, vai kā, problē, kā komisija plāno risināt visu šo fondu iesaistīšanās, koordinēšanas aspektu. E, vēl viens aspekts ir saistīts ar vienkāršošanu. Protams, ir pareizi pārbaudīt, vai līdzekļi, kas ir piešķirt reģionam, ir izlietot efektīvi. Uh, Un šis jautājums ir gan vietējā līmenī, gan arī starptautiskajā līmenī. Saskaņā ar mūsu rīcībā aizsošo informāciju rezultāti, rezultāti ir uzlabojušies, daži saka 62 vai 65%, nav šobrīd 100% skaidrs. Šerekungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Komisāra kungs, lūdzu ļaujiet vispirms izteikt jums to labāko jūsu darbā, lai jūs pavadu veiksmi. Man ir jautājums pār reģioniem, kas atto, at, atrodas īpaši tālu no centra. Es pats esmu no Madeiras reģiona un es ļoti labi zinu, kā tur iet. Tāpēc arī varu saprast, kā iet citiem reģioniem, kas atrodas īpaši tālu vai tāds reģions kā Madeira, kas pēdējos 20 gados attīstījās. Atcerēsimies to brīdi, kad Portugāla kļuva par uh, Eiropas Savienības dalību valsti. Tad Madeirā bija ļoti zems attīstības līmenis, tikai 40% no, uh, vidē, no uh, vidē līmeņa, un tagad jau ir labāk. Uh, Līdz ar to līdzekļi, kas tika piešķirti, ir izlietoti diezgan prātīgi. Tagad mums ir statistikas dati, taču pēkšņi tagad reģions vairs nesaņem tik lielu finansējumu, cik ir nepieciešams. 280 eiro, kas tika piešķirta Madērai Madēra iepriekšējā iepriekšējā programmēšanas periodā, un tagad pēkšņi situācija ir mainījusies, ir daudz mazāk finansējuma, un man jau šķiet, ka reģionam, kas atrodas īpaši tālu no centra, ka šim reģionam ir nepieciešama līdzekļi, joprojām savādāk būs attīstībā atpakaļ gaitā, būs tieši pretēji, būs regress, un manuprāt, šādiem reģioniem ir vajadzīga pastāvīga palīdzība un atbalsts. Jautājums ir, vai komisija plāno nākt klajā ar izvērtēšanas ziņojumu, lai varētu redzēt, vai šajos reģionos mērķis sasniegts vai vēl nē. Jo mūsu mērķis, protams, ir izveidot darba instrumentu, kas ļaus šo situāciju risināt ilgtermiņā. Priekšsēdētāja kungs, vispirms vēlos jūs apsveikt ar to, ka jūs esat izvirzīts par komisāru kandidātu. Uh, Es domāju, ka jūs strādāsiet ļoti veiksmīgi šajā amatā. Var jau būt, ka jūs pat ievēlēs uz otro termiņu. Nu, un esmu pārliecināta, ka jūs esat tiešām labs speciālists un varēsiet labi strādāt šajā amatā. Taču man rodas iespējas, ka krīze ietekmē kohēzijas politiku ļoti nopietni. Protams, ja nebūtu krīzes, tad visticamāk nebūtu arī vajadzības neko mainīt nebūtu arī vajadzības uzlabot un modernizēt mūsu sistēmu. Šobrīd krīze ir un izmaiņas ir jāievi, jāievieš. Ir iespējams taču nodrošināt spiedienu uz valdībām, lai arī valdības rīkotos atbilstoši. Mums ir jāskatās kohēzijas politikas nākotnē. Mēs zinām, ka pagātnē kohēzijas politika ļāva izveidot jaunas darba vietas, attīstīt tehnoloģijas, nodrošināt konkurētspēju un konkurēt mums ar Braz Brazīliju, ar ASV, ar Ķīnu. Un, manuprāt, kohēzijas politika var palīdzēt arī vides saglabāšanas jautājumos. Mums ir jāveido tāda kohēzijas politika, kas var darīt visus uh, šos, var panākt visus šos mērķus, bet te pašā laikā, ja ir tik daudz mērķu, tad ir nepieciešams arī vairāk finansējuma. Nu, no manas puses ir jautājums, kā jūs kā mēs varēsim valdībām palīdzēt arī no savas puses ie, ieguldīt līdzekļus. Nu, piemēram, Polijā. Polijai, protams, ir tradīcijas attiecībā uz investīcijām infrastruktūrā, piemēram, būvējot autoceļus vai tiltus. Un arī tagad, piemēram, konkursu izsludināšanas process ir uzlabojis, bet tad ir jautājums, ar ko jūs plānojat darīt. Uh, paldies, lūdzu, mana kundze. Paldies! Komisāra kungs, es pirms vēlos jūs apsveikt un novēlēt jums to labāko. Es saprotu, ka jūsu darbs ir nopietns un prasīs no, nopietnu darbu. Vēlos pievērst jūsu uzmanību reģioniem, kas atrodas īpaši nelabvēlīgā un turklāt pastāvīga nelabvēlīgā situācijā. Mūsu valstī ir vairāki reģioni, kas ir cietuši de demogrāfisko, geogrāfisko apstākļu dēļ. Nu, tad jautājums par koheizijas un reģionālo politiku pēc 2013. gada, vai šādiem reģioniem ir atvēlēta kāda īpaša vieta koheizijas politikā. Mums ir jāsaprot, ka ir reģioni, kas ir pastāvīgi neizdevīgākā situācijā. Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums ir saistīts ar Baltijas stratēģiju. Un Zviedrijas prezidentūra izvirzīja to par vienu no prioritāriem jautājumiem. Jautājums ir, kā mēs kohēzijas politiku varēsim sasaistīt ar Baltijas jūras politikas stratēģiju? Vai jūs, komisār, plānojat sasaistīt kohēzijas politiku ar Baltijas jūras stratēģiju? Paldies jums visiem! Un jautājumi ir izskanējuši. Luks Vanderbranden, kas ir eh, reģiona komitejas priekšsēdētājs, vai jums būtu kādi komentāri? Paldies! Paldies, priekšādātājs kundze! Komisāram at kandidātu kungs, godātie deputāti, pirmām kārtām gribētu jūs visus apsveikt ar ievēlēšanu šai amatā, šai parlamentā. Un it īpaši gribēju jums sasveikt, tāpēc, ka esat izvēlējušies kļūt par šīs reģionālas attīstības komitejas, komitejas locekļiem. Ar prieku redzu, ka jūs šeit ir daudz, ka vēlties strādāt šai komitejā. Es esmu pārliecināts, ka tieši jūsu komiteja ir tā, kam jārisina gan tautsēmniecības, gan sociāls, gan teritoriāla rakstura problēmas. Un tiešām nebūs viegli nonākt pie kaut kādas vienas definīcijas. Domāju, ka definīcija tomēr nav pats galvenais. Galvenais ir vārdus pārvērst darbos. Mēs runājam par integrācijas politiku un to, vai, vai aizvirzamies prom no kohēzijas politikas dibinātāja sākotnējās filozofijas, bet es tiešām domāju, ka pasauli mainās, tā mainās nepārtraukti. Un priekšādātājs kundze, man gribētos teikt jums paldies! reģionu komitejas vārdā par to izcilo darbu, ko jūs darījāt kā komisāra. Mums sadarbība bija ļoti laba ar komisiju kopumā un domāju, ka mēs varēsim arī turpmāk spērt ļoti labus sojas uz priekšu, veidojot tālākus kontaktus eh, šīs eh, reģionālās politikas ietvaros. Man uzaicināja izteikt pāris komentāru. Es varētu, protams, runāt daudz, bet ne, tomēr teikšu tikai to, ka mēs esam gatavi sadarbībai, pilnīgai konstruktīvai sadarbībai ar jums. Jo vislabāk, manuprāt, vienmēr ir runāt tieši, aci pret aci. Un tas attiecas arī uz reģionāliem vietējiem pārstāvjiem. Daudz konstruktīvāk runāt ar viņiem tieši. Un drīz vien būs lielisks, lieliski iespēja to darīt. Saiknes, kas pastāv starp reģionu komiteju un parlamenta reģionāla attīstības komiteju, kā arī ģenerāla direktorātu, radīsies iespēja tikties visiem 1. oktobrī atvērto durvdienā atklātajās šajās dienās. Un tur mēs runāsim par teritoriālo kohēziju reģionālās politikas ietvaros. Es uzskatu, ka reģionāla teritoriālā kohēzija ir tāda, kam jāpapildina brīvības, ko nodrošinam Eiropas Savienībai. Mēs runājam šeit par brīvībām, un brīvības ir jau noteiktas, precizētas. Mēs pievienojam šādējādi papildus brīvību saviem pilsoņiem, tā lai pilsoņi var izvēlēties brīvi, kur viņi vēlas dzīvot un strādāt Eiropā, neskatoties uz teritoriālajām atšķirībām lai ir šī pārvietošanās brīvība īstenot visā tā pilnībā. Un, lai tā varētu īstenoties, tad ir vajadzīga šī izvēles brīvība. Un nedrīkst būt milzīgas teritoriālas atšķirības, jo katra atsevišķā teritorija, katrs reģions veido kopēju solidaritātes akmeni tā, lai kopā uzlabotu potenciālu, ko pilsoņi var izmantot, tad, kad tie vēlas uzlabot savu dzīvi un darba iespējas. Es ceru, komisār kungs, ka jūs piekrītat šai vīzijai par teritoriālo kohēziju, jo tas drīzāk ir princips, koncepcija, pieeja. Jo mēs jau šeit nemeklējam kaut kādu vienu galīgu definīciju. Un turpmākajos gados reģionu komiteja turpinās nākt klajā ar priekšlikumiem Eiropas komisijai attiecībā uz to, ko mēs teiktu par inovatīvu daudzpusēju instrumentu īstenošanu, lai pārliecinātos, ka Eiropa tas ir partnerība Pavisam nesen nācām klajā ar priekšlikumu šādai idejai, izstrādājam balto grāmatu par daudzlīmeņu pārvaldību, un šobrīd tā ir vispārējo konsultāciju procesā. Un jūs, kā parlamenta komiteja, kā arī komisija, cerams, aktīvi līdzdarbosieties šī dokumenta apspriešanā, dodot savus ieguldījumus, jo tas tiešām var kalpot par lielisku pamatu tālākam darbam. Un tas jādara līdz novembra beigām atklātas diskusijas, šis politikas dokuments. Tur tiek definēti gan tirgi, gan reģionie, tur tiek runāts par Eiropas tiesību aktu turpmāko ietekmu un tam līdzīgi. Visi šie punkti ir veidi, ko var uzlabot novatoriska partnerība starp valdībām, kas sāks jau reģionālās politikas līmenī. Es ceru, komisāra kungs, ka Eiropas komisija piekritīs mūsu vīzijai par to, ka kopienas jautājumi ir jābagātina ar novatorisku pieeju un varbūt pat eksperimentālu praksi, kaut kas jauns jāievērš, jāsmeļas no iekspēredzes, no, no pieredzes, no ekspertīzes, ko var piedāvāt vietējie un reģionālie eksperti. Un tāpēc pēc tam šādu no pieredzes gūtu politiku var tālāk īstenot visā kopienā. Jāsaka, ka reģionālās un vietējās pašvaldības šobrīd ar nožēlu konstatē, ka tās nav tikušas pietiekami iesaistītas un pie tām nav vēršušies, lai apspriestu politiskos mērķus, kas, protams, ir cieši saistīts ar reģionālo po politiku. Viņi nav nekāda apakšuzņēmēja. Viņi paši ir eksperti un pieredzes bagātas puses, kas var dot ļoti labu ieguldījumu tālākā darbā un jaunu instrumentu izstrādāšanā, un jauni instrumenti ir vajadzīgi Eiropai. Tie ir arī jāizvērtē Mums ir vajadzīgi instrumenti, kas rada teritoriālu ietekmi. Mums ir vajadzīga spēcīga sadarbības starp Eiropas komisiju un reģionu komiteju, lai mēs varētu nodrošināt šo dubult līmeņu, daudzpusējo līmeņu pārvaldību. Mums jārada atbildības sajūta stratēģisko prioritāšu kontekstā reģionālā pašvaldību līmenī un ceru, ka komisija šajā gadījumā mums palīdzēs un ceram, komisāri, ka arī jūs tur ieliksiet savu roku un ka jūs mudināsiet šāda veida attieksmi. Ierosinot veidot spēcīgu partnerību ar reģionu komiteju. Paldies par uzmanību! Liels paldies, saka priekšsādātāji, paldies reģionu komitejas priekšsādātājiem. Nu un tagad komisāra grāmatu kandidātam Sametskī došu iespēju atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji. No nu, līdzinējām diskusijām ir kļuvis skaidrs, ir īpaši no jūsu apgalvumiem kļuvis skaidrs, ka mums ir jāspēr vēl solis uz priekšu un jācenš, ja nenonākt pie definīcijas šī vārda tieši aizpratnē, tad vismaz pie kaut kā, kas tuvināts definīcijai. Es piekrītu, ka pastāv reģioni, kuros iedzīvotāji vēlas saņemt šādu skaidru vīziju, tad kāda kriterija tiek pievienot, kā, kādas ir sekas un tam līdzīgi. Tātad mums ir vajadzīgi arī kaut kas, kas līdzinās definīcijai, jāzina, kā gūt progresu ceļā uz šādu definīciju. Vēl viena lieta, kas tika pieminēta. Situācija ar 100% līdzfinansējumu. Jūs teicāt, ka ir reģioni, kas nepiedalās finansiālā veidā, un tie, kas nepiedalās finansiālā veidā, ir visbezatbildīgākie līdzekļu tērēšanā. Mums vajadzētu pārliecināties, protams, lai visas regulas un procedūras tiek iemē, ievērots arī tajos gadījumos, kad reģionam nav jāpiedalās ar līdzfinansējumu. Es domāju, ka šādas kontrols ir izveidotas, mums tās ir jāstiprina, jāīsteno, un, protams, atsevišķos gadījumos tas nav vienkārši. Reizēm varbūt trot mehānismus vajadzētu vienkāršot, bet tomēr, jāsaka, visi noteikumi ir jāievēro un neko citu tur arī nevar darīt. Kas attiecas uz debatēm par reģionālo politiku un klimatu pārmaiņām, varu tikai norādīt, ka, lūk, kā jūs redzat no šīm debatēm, viedokļi ir ļoti dažādi, uzskati ir ārkārtīgi dažādi. Un mums nākotnē vajadzēs visus šos viedokļus tomēr saliedēt vienā, visus šos dažādos priekšstats un metodas sakļaut vienā kopumā. Par padomu un solidaritātes fondu. Komisija pieņēma ikgadēju ziņojumu, ikgad ziņojumu pirms diviem gadiem, un tur iekļauta novērtējums par šī fonda darbību. Komisija ieteica turpināt strā, joprojām turpin strādāt pie jaunākā priekšlikuma. Un tas īpaši attiecas uz šo cūku gripas risku. Tātad padomas darbs turpinās. Par galēji nomaļajiem reģioniem un par ietekmes novērtējumiem konverģences pirmo mērķu ietvaros. Te man jāsaka, ka kohēzijas politika ir jāizmanto, lai izvērtotu salīdzinošās priekšrocības, kas pastāv, un tās pastāv dažādās formās, reizēm tās šīs atšķirības priekšrocības slēpjas nacionālajos resursos, bet tādas vienmēr pastāv. Un tieši tāpēc kohezijas politikai jāpalīdz šīs priekšrocības atbalstīt, tas virzīt uz priekšu, ļaujot reģionam attīstīties. Iznākt un izpausties ekonomiskā darbībā, neatkarībā no tā, cik daudz iedzīvotāju kādā reģionā dzīvo kas attiec uz konverģences pirmo mērķu izvērtē, pirmā mērķa teritoriju izmērt, izvērtējumu nākamgad, no, būs tiks sagatavots kohezijas ziņojums, un tur šāds izvērtējums arī tiks iekļauts. Tur tiks runās par kohezijas politikas līdzšinējo efektivitāti. Trīs jautājumi no Bertam kundzes par pretrunām starp reģioniem, starp reģioniem un dalību valstīm, kā to visu saskaņot vienā. Nu, domāju, ka tas tiešām paliks dalību valstu ziņā. Mēs nevaram tām neko uzspiest. Mēs nevaram uzspiest tam prioritātes. Dalību valstīm pašām tas ir jādara, tam pašām jālem, cik lielā mērā tās vēlas respektēt reģionu izvirzītās prioritātes par pārkļaušanos starp dažādiem fondiem. Nu, te jāsaka, es nevaru jums piekrist. Jo, ja mēs skatāmies uz konkrētām eh, regulām, sociālā fondu, uh, attīstības fonda tā tālāk, mēs redzam, ka līguma un visi tie noteikumi ir, daudz, ir ļoti atšķirīgi, pielāk, piemērojums ir daudz, ļoti atšķirīgs. Sociālais fonds palīdz konkrētiem reģioniem, ko globalizācijas fonds e, paredz atbil, atbil, atbalstu īpašiem reģioniem, ko skārš globalizācijas negatīvas sekas, nu, piemēram, bezdarba jautājumus un tā, bet solidaritātes fonds atkal ir kaut kas pilnīgi cits Tā ir palīdzība, kas tiek nodrošināta, piemēram, dabas katastrofu gadījumā, kā Itālijas zemstrīces gadījumā un meža ugunsgrā gadījumā un tam līdzīgi. Gribētu pateikties eh, jums par šiem vārdiem un arī norādīt, ka eh, krīze ir glābusi situāciju. Tomēr mums ir jāapzinās, ka šis ir, pie, šī ir piemērota situācija, lai mēs varētu uh, līdz galam atrisināt situāciju un risināt situāciju tālāk pēc krīzes. Kā mēs varētu, kā šajā situācijā varētu identificēt sevi dalību valstis? Tas ir ļoti nozīmi, ļoti piemērots jautājums. Pie šiem jautājumiem ir ļoti daudz strādājis Hībners kundze. Es Eh, pavisam nesen esmu pievienojis komisijai. Tomēr es domāju, ka, eh, ka eh, pratīšu risināt šos jautājumus. Par Baltijas, stratē, Baltijas jūras stratēģiju runājot un saikni šajā ar Baltijas jūras stratēģiju un reģionālo stratēģiju, es domāju, ka tas var kalpot par lielisku piemēru. Kā filozofija un kohēzijas izpratne var tikt piemērot kādam konkrētam teritoriālam grupējumam. Domāju, tas ir ļoti labs piemērs tam, kā varam strādāt ar teritoriālo kohēziju, pat to skaidri nedefinējot. Baltijas jūras stratēģija ir saskaņots pasākums, kas parāda, kā valstis un reģioni var vienoties sakļauties kopējā darbībā uz ilgtermiņa mērķiem. Mēs varam palīdzēt koordinēt šādus pasākumus nenoliedzami sektorāla politika ietvaros ar Eiropas Savienības budžeta atbalstu. Un lūk, šis tiešām ir lielisks piemērs, kā dažādi līmeņi pārvaldības struktūras var sadarboties pie lieliska plāna izstrādes, rīcības plāna izstrādes, kas pēc tam tiks turpmākos gadus arī īstenots. Un visbeidzot, paldies reģionu komitejas priekšsādātājiem. Domāju, ka lielā mērā mums ir kopīgi uzskati, vienota vīzija par reģionālo attīstību. Priekšsādātājs Barozo jums arī atbildēja vēstulē runājot par daudzlīmeņu pārvaldību, par kuru jūs izstrādājat šo balto grāmatu, un tur viņš arī teica, ka mēs ļoti uzmanīgi izskatīsim, piedalīsimies debatēs un publiskajās konsultācijās, un mēs pilnīgi noteikti būsim gatavi aktīvi līdzdarboties šais debatēs. Un šoruden pilnīgi noteikti intensificēsim mūsu kopīgās darbības šai ziņā. Visbeidzot, gribēju teikt jums visiem paldies par visiem šiem laba vēlējumiem un gribētu pateikties par šo diskusiju. Jāsaka, tā man deva daudz, sniedz daudz informācijas, informēja par jūsu viedokļiem, skatu punktiem, deva dažādas idejas, dažādus priekšstatu par dažādiem domu gājieniem, kas varbūt man nebija ienākuši īsti krāt, prātā, un pilnīgi noteikti ņemšu to vērā turpmākajā darbā. Es rēķinos ar jūsu sadarbību Esmu gatavs nākt ierasties pie jums, runāt ar jums, gan atsevišķi ar deputātiem, gan kopumā, un ar parlamentu kopumā, un ceru, ka mums izdosies veiksmīga sadarbība. Eh, to pašu attiecina arī uz reģionu komiteju. Liels paldies par šo sanāksmi. Paldies! like Gribētu pateikties komisāram at kandidātam par to laiku, ko viņš pavadīs kopā ar mums runājot par eh, minētiem jautājumiem. Tas bija auglīgas debatas un gribētu vēl vienreiz informēt kolēģis un komisāram at kandidātu, ka tagad sekos koordinātoru sanāksmu, kurā izvērtēsim šīs uzklausīšanas rezultāts un pēc tam kopsavilkumu nosūtīsim vēstulē parlamenta priekšsādātājam un apstiprinājumu balsojums par Samecka kungu kā komisāru notiks septembra uh, īsajā sesijā Eiropas parlamentā. Līdz ar to vispārīgā sēde šobrīd noslēdzas. Tiksimies rīt pulkstens deviņos, lai turpinātu darbu. Paldies!